Bonjour à tous. Buenos días. Good morning. <laughs> Labrīt. Paldies, ka esat kopā ar mums. Paldies, ka šajā skaistajā rītā Briselē mēs saprotam, ka e, atsevišķiem mūsu runātājiem bija grūtības ierasties līdz parlamentam sastrēguma dēļ vai citu iemeslu dēļ, bet katrā ziņā mums ir vislabākajā veidā jāizmanto mums atvēlētais laiks. Paldies, ka apmeklējat šo uzklausīšanu par svarīgiem patvēruma un pārvietošanas jautājumiem, kas iekļaut tā saucamajā patvērumu paketē. Un kā Lība komitejas priekšsēdētājs, e, komitejas, kur strādā ar pilsoniskajām brīvībām, tieslietu un tiesiskumu un iekšlietu jautājumiem, vēlos atgādināt to, cik šī paketa ir svarīga stratēģijā, kas ir paredzēta, lai Lisabonizētu trešo trešo pīlāru saskaņā ar Lisabonas līgumu, kurš stājas spēkā 2009. Eh, gada decembrī. Tas bija liels solis uz priekšu, lai varētu paust politiskās ambīcijas un, un konstitucionālo dimensiju, es tā varētu nosaukt Eiropas Savienībai, bet tas bija īpaši liels solis Lībe komitejām. Kopš tā jāspēkā Lisabonas līgums, Lībe komiteja ir stiprinājusi savu profilu kā būtisku devumu likumdošanas darbībām no Eiropas Savienības puses attiecībā uz pamattiesībām, brīvībām, mūsu kopīgo robežu iekšienē, kopīgu Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību un Tāpēc, ņemot vērā visus jautājumus, kas ir saistīti ar pilsoņiem, ar cilvēkiem, kuri atrodas uz Eiropas Savienības zemes, vai tie būtu kā Eiropas Savienības piltiesīgi pilsoņi, vai tie būtu ārzemnieki, patvēruma meklētāji, bēgļi, patvērumu meklētāji, aizsardzības meklētāji, kuri bēg no reģioniem, kuros valda izmisums. Visi šie svarīgie jautājumi ir uzrunājuši Lībija komitejas likumdošanas kapacitāti kopš Lisabonas līguma stājas spēkā, ņemot vērā to, cik nozīmīgi ir šī e, brīvības, tiesiskuma un drošības stelpa, kas ir nozīmīga Eiropas Savienības E, funkcionēšanas sastāvdaļu, konkrēti 67. līdz 89. līguma panti, kurā ir tādi būtiski nosacījumi kā solidaritātes principi. Un mums ir nozīmīgs izaicinājums, kur mēs esam izlēmuši risināt saskaņa ar plānu, kas tika izveidots, balstoties uz Zviedrijas prezidentūras laikā 2009. gada decembrī pieņemto Stokholmas programmu. Darbības plāni veidot, e, tur strādāt pie Stokholmas programmas un citi plāni tika sagatavot, izveidot eh, nākamajā Spānijas prezi, prezidentūras laikā un noteica piecu gadu termiņu, lai Lisabonizētu. E, šos pasākumus. Tāpat jāsaka, ka darbs nebija viegls, mēs konstatējām, ar kurām grūt, ar kādām grūtībām mēs saskaramies, un arī jāatzīst, ka vairāki temati ir iekavēti. Taču mūsu pienākums ir virzīt darbus priekšu, un sasniegt mērķus, kas ir norādīti Stokholmas plānā, un tāpēc ar mērķi stiprināt un pātrināt institucionālo sadarbību, lai paveiktu kopīgo darbu, es Eh, neformālajā, ja i ministru konferencē, kas notika Polijas prezidentūras sākumā, es uzstājos ar piedāvājumu veidot starpinstitucionālu sadarbības grupu, kur komisija, padoma un parlaments sadarbotos, lai varētu pātrināt patvērumu paketes pieņemšanu, kas ir visbūtiskākais eh, failu kopums, eh, procedūras Dublin 2, Eirodak, eh, starptautiskā aizsardzība. Ir jautājumi, kas tur ir ietverti. Uzņemšanas nosacījumi patvērumu procedūru direktīvu un pārvietošanu. Ir sastāvdaļas šo dosie kopumā. Eh, un ar ikvienu no jautājumiem nodarbojas eh, konkrēts Lībe komitejas referents. Polijas prezidentūra turpināja strādāt pie šī jautājuma un apliecina savu stingro apņemšanos sadarboties roku rokā ar padomi, ar eh, Lībe komiteju parlamentā, atklātā atvērtā veidā, un šādā veidā mēs uzlabojam savu darbu, virzāmies uz priekšu un vēlamies vēlreiz pateikties ministram Milleram, kurš pārstāv polijas prezidentūru, pateikties par viņu personisko ieguldījumu, lai varētu darbu paveikt. Viņš iknedēļ ir apmeklējis parlamentu Libe komiteju, tā skaitā, lai pieņemt zināšanai paveikto un mēģinātu panākt konsensu. Mēs vēlreiz vēlamies viņam pateikties par viņa ieguldījumu un par iespējām, kas ir rastas, lai šī patvēruma paketa varētu tikt pabeigta. Taču gribu atgādināt, ka esošais Eiropas Savienības instruments, jeb pagaidu aizsardzības direktīva līdz šim nav tikusi izmantota. Skaidrojums tam būtu, ka kopīgā pārvietošanas programma, ņemot vērā spiedienu no kaimiņu valstīm, Āfrikas ziemeļos, ko vēl vairāk pastiprināja Arābu pavasaris un situācija uz Eiropas Savienības dienvidu robežas, nav atrisinājušas jautājumu Mums ir darbs jāturpina un e, e, līguma 80. pantā, punktā, kas attiec uz solidaritātes klauzulu, kur ir sacīts, ka ik viena dalībvalsts, kas saskaras ar krīzes menedžmenta situāciju attiecībā uz situāciju uz Eiropas e, ārējām robežām, Eh, netiek atstāta viena pati, lai risinātu visas situācijas problēmas un sekas. Un šodien kopā ar mums ir vairāki vieslektori un mūsu referenti, kas strādā pie dažādiem jautājumiem, kuri ir gatava veikt analīzi šai patvērumu paketei. Un mēs mēģināsim panākt eh, vienošanās, izvairīties no pārpratumiem un uzlabot noderīgas informācijas apmaiņu ar visām saistītajām pusēm. Tādā veidā mēs varēsim celt savstarpējo uzticību un palīdzēsim polijas prezidentūrai padomē novest līdz galam darbu pie šīs patvēruma paketes. Un tāpēc gribu vēlreiz pateikties ministram Milleram par viņu personisko ieguldīto veikumu un došu viņam vārdu Un pēc tam mēs uzklausīsim mūsu viesu lektorus, kā tie ir paredzēti šīs programmas, šīs sesijas programmā. Tagad dodu vārdu ministram Milleram, kurš pārstāv Polijas prezidentūru un kurš ir iekšlietu un valsts pārvaldes ministrs. Jūs izklāstīsiet mums situāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Iesākumā gribu atgādināt šī gada jūlija notikumus. Priekšsēdētājs uzsāka izmaiņas sadarbības eh, formulā attiecībā uz patvērumu paketi. Un ja nebūtu jūsu dros, drosmīgās iniciatīvas priekšsēdētāji, tad šobrīd mūsu darbs atrastos un mūsu diskusijas atrastos pavisam citā etapā. Polijas prezidentūra ir meklējis risinājumi, lai vislabākajā veidā risinātu situāciju starp parlamentu padomi un komisiju, taču e, taču mūsu kompromiss varētu būt balstīts uz atšķirīgām metodikām. Mēs varam turpināt e, diskusijas, mēs varam skaidrot iemeslus, kāpēc atsevišķi viedokļu tika un atzinumi tika prezentēti. Jūs priekšsēdātāji, tā bija jūsu iniciatīva. Es negribētu birokratizēt mūsu attiecības, bet tad, kad mēs runājam par Eiropu un mūsu tiešajām kaimiņu attiecībām, mums būtu jākoncentrējas uz tiešiem kontaktiem un to, kas var mūs e, tuvināt. Un par šo jūsu iniciatīvu priekšsēdētāju es vēlētos jums sirsnīgi pateikties. Runājot par patvērumu paketi, mums, Polijas prezidentūrai, tā ir mūsu augstākā prioritāte. Mēs uzskatām, ka 2011. gada otrajā pusē šī ir visnozīmīgākā pakete ne tikai no humāna viedokļa, bet arī ņemot vērā pārmaiņas un spriedzi, kādas ir vērojamas dalībvalstīs. Mēs pieliksim visus pūliņus, lai pabeigtu darbu pie šīs paketes, taču mēs apzināmies, ka 2012. gadā noteiktajā termiņā varētu būt mums grūtības e, šo darbu novest līdz galam. Un, un ka pie tā būs jāstrādā nākošajām prezidentūrām, lai mēs varētu sasniegt e, nospraustos mērķus un ievērot grafikus. Mums ir nepieciešama spēcīga politiskā grība. un nebūs pietiekams darbs komitejās un ekspertu grupās. Pirmkārt, mums ir nepieciešams eh, kompromiss starp dalību valstīm. Un kompromiss nebūs viegli panākams, tāpēc, ka e, nasta netiek sadalīta vienlīdzīgi. Pirmā valsts kurās trešās valsts pilsonis iesniedz savu pietiekumu patvērumu statusam, pirmajā valstī šī nasta ir lielāka nekā pārējās secīgajās valstīs. Tad ir arī cita problēma. Protams, patvēru meklētāji neuzlūko dalību valstis vienlai, vienlīdzīgi. Tiem ir, tie uzlūko konkrētas dalībvalstis, un arī šis um, apstākļus padara nevienlīdzīgu darba slodzi. Un ņemot vērā jau trīs mēnešos iepriekšējos uzkrāto pieredzi, mums ir bijusi ļoti auglīga sadarbība ar iesaistītajām pusēm. Kādā etapā šobrīd ir sarunas? Juridiskie akti, kas ir vistuvākie pieņemšana, ir kvalificēšanās direktīva. Šeit ir nepieciešama vienošanās eh, ar parlamentu par tā saucamajām korelācijas tabulām. Iepriekšējā konkurētspējas padomē tika pieņemta padomas nostāja attiecībā uz e, pavadošajiem dokumentiem. Tagad runājot pār otro direktīvu, tā saucamo uzņemšanas direktīvu. Prezidentūra ir panākusi pirmo lasījumu darba grupās un kompromisus pār pirmajiem priekšlikumiem, kurus lielākā daļa dalību valstu uzņēma labvēlīgi. Un tagad mēs cerīgi raugāmies uz turpmāko intensīvo darbu pie šiem juridiskajiem aktiem. Runājot par Eirodak regulu, pārāk daudz nav izmainījies Mēs gaidām, lai komisija nāktu klajā ar jauno regulas priekšlikumu, kas varētu būt šī gada rudenī. Un viens no vissarežģītākajiem jautājumiem ir Dublinas regula uz eh, attiecībā uz tā saucamo ārkārtas mehānismu. 22. septembrī gandrīz um, visas valstis padomē bija pret šādu ārkārtas mehānismu ieviešanu, kas eh, koncentrējās uz iespējamu transferu pārtraukšanu Dublinas struktūras iekšienē. Tomēr eh, padomes dalība valstis vienojās par agrīnās apziņošanas sistēmu un šāda sistēma eh, iekļautu patvērumu izvērtēšanas mehānismu. Neviena dalībvalsts nebija pret šādu priekšlikumu. Un dalību valstis lūdza prezidentūru nākt klajā ar turpmākām detaļām attiecībā uz šo darba sadaļu. runājot par tā saucamo procedūrālo direktīvu. E, prezidentūra jau ir sasaukusi četras darba grupas patvēruma sakarā. Pirmais lasījums notika 5. oktobra sesijā, kad tika prezentēta pirmā kompromisa versija jeb tās projekts, pareizāk sakot. Un mēs norādījām, ka prioritārie aspekti būtu ļoti nozīmīgi, tomēr mēs gaidām turpmākās versijas. Mēs veicām pasākumus, lai varētu koncentrēt mūsu procesus attiecībā uz visas paketes attīstību. Es šeit runāju par kontaktu grupu starp padomi, komisiju un parlamentu, kā jau to piedāvāja priekšsēdētājs. Es domāju, ka trīs sanāksmes, kas ir notikušas līdz šim, ir palīdzējušas mainīt atmosfēru. Mēs strādājam labas gribas apstākļos un varam cerīgi raudzīties uz eh, turpmāku kompromisu eh, pieņemšanu. Tagad es gribētu pateikt es jums, eh, deputāti Libe komitejā, par iespēju sasniegt esošos jau kompromisus. Un ja mums izdosies apliecināt un pierādīt visus turpmākos punktus, kas ir nepieciešami darba uh, pabeigšanai līdz decembrim, tad es varēšu uzskatīt, ka mēs varam sagatavot visu paketi līdz 2012. gada beigām. Dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz jums pateikties par palīdzību risinājumu meklēšanā. Paldies, turpin priekšsēdētājs, labas ziņas, ir stingra apņemšanās paveikt darbu līdz 2012. gada beigām. Un tas uh, iesaista prezidentūru trio Polijas, nākošo Dānijas un vēl nāk, turpmāko Kīpras prezidentūru. Tā ir veicinoša perspektīva. Ņemot vērā grūtības un sarežģījumus visās jomās, kas šeit ir iesaistīts, it īpaši grūtības eh, padome pašā. Un tagad Uzklausīsim Mariju Asēnis, kura pārstāv komisārs Malmstrēmas eh, kabinetu, un viņa Asēnis skundze pārstāv komisārs šeit. To be here today. Paldies! No, man jums jānodod sveicienu no komisāras Malstrēnas, kas diemžēl nevarēja šodien piedalīties. Paldies! um, Lībes komiteja par pasākumu organizēšanu. Tuvojas 2012. gads, kurā ir paredzēts noslēgt visas iniciatīvas, kas saistās ar patvērumu meklēšanu. Un pašreizējā sistēma, kas veidojās, ir eksistējusi jau vairākus gadus. Un es gribu jums piedāvā dažus piemērus par to, kāda šobrīd ir situācija. Pagājušajā gadā um, daudzi tūkstoši patvērumu meklētāji ieradās Vācijā un Francijā, gandrīz vienādā skaitā. Nīderlandē tika piešķirts patvērums 44% patvērumu meklētāju, bet īrijā tikai nedaudz vairāk par 1%. Cilvēki brauc no Čečenijas, no Irākas, ir dalība valstis, kurās um, patvērums tiek piešķirts ļoti nelielam cilvēku skaitam un ir, kas pieņem uh, no visiem kandidātiem ap 80 un 90 procentus. Strādājot ar šo problemātiku, mēs, protams, balstāmies pirmkārt Ženēvas konvencijā. Un jādomā, ka vislabākais veids, kā atzīmēt šīs konvencijas jubilē, būtu uh, noslēgt um, mūsu iecerētās politiskās izstrādnes šajā jomā. Um, kur tad cilvēki vislabprātāk meklē patvērumu? Protams, valstīs, kurās ir vislielākās izredzes, ka viņi tur drīkstēs arī palikt. Un ir ļoti neliels valstu skaits, kas uzņem lielāko daļu patvērumu meklētāju. Protams, ka noteikumiem, ko izmanto valstis, ir jābūt harmonizētiem un rīcībai jābūt saskanīgākai, ievērojot arī cilvēku pamatiesības. Mūsē, mūsu likumdošanai ir jābūt tādai, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi patvēru meklētājiem visā Eiropas Savienībā. Komisijas viedoklis par to, kāda šobrīd ir situācija un kāda ir arī mūsu priekšlikuma turpmākajiem. Uzņemšanas apstākļi vai noteikumi, kas saistīti ar tiem, tiek interpretēti dažādā veidā dalību valstīs, un patvēru meklētē nesaņem līdzvērtīgu attieksmi. Protams, ka būtiski ir nodrošināt, lai vienlīdzība pastāvētu un lai arī uh, uzturēšanās apstākļi būtu vienādi. Dalībvalsts uzskata, ka visi šie komisijas iecerētie pasākumi prasa ļoti liels ieguldījumus, un tas rada arī problēmas. Komisija uzklausa šo kritiku, un pašreizējās pārunās, es domāju, ka mums ir izredzes uzlabot situāciju. Turklāt paldies jāsaka arī Polijas prezidentūrai, kas ļoti aktīvi strādā ar šo dosjē. Patvēruma meklēšanas direktīva tika pieņemta šogad jūnijā, un ar to ir paredzēts ieviest noteikumus, kā izvairīties no ļaunprātīgiem patvēruma pieprasījumiem, kā palīdzēt dalību valstīm harmonizēt savas aktivitātes, ievērojot cilvēku tiesības. recast of the qualifications directive. And as uh, Mr. Miller already commented, Tātad minētā direktīva trīs reizes tika pārskatīta, un tādā ceļā mēs esam iegājuši pārunu e, noslēguma fāzē par šo paketi. Un ir ļoti patīkami, ka gan Libe, gan arī Koreper lokā e, darbs ir virzījies uz priekšu ļoti labi. Uh, Un es domāju, ka mēs sekmīgi pas, noslēgsim pārunas par paketi, par uh, Dublinas regulu. Es domāju, ka nevienam nav šaubu, ka Dublinas noteikumiem ir jābūt stūrakmenim visā šajā uh, kontekstā. Ir jānodrošina, lai Dublinas sistēma darbotos efektīvi, un tas ir iespējams um, nodrošinot sistēmas funkcionēšanas spēju. Komisija atbalsta polijas iniciatīvas pastāvīgā uzraudzīšanā un agrīnās brīdināšanas jomā. Ir jādomā, ko darīt, lai pārvarētu krīzes to sākotnējā uh, periodā, un mēs esam apsolījuši izvairīties no jebkādām liekām birokrātijas procedūrām, cik vien tas ir iespējams, bet, nu, protams, ka bez uzraudzīšanas sistēmas arī agrīnā brīdināšana nav īsti efektīva. Mēs redzam, ka tendence šobrīd ir attālināties no tā saucamās minimālo standartu pieejas, bet mēs gribam ieviest uh, vienotus augsta līmeņa standartus patvērumu meklēšanas procedūrās. Un vēlamies, lai noteikumi darbotos efektīvi. Šīs dienas beigās jūs runāsiet par aizturēšanas problēmām, par to, kādu attieksmi saņem uh, nepilngadīgie patvērumu meklētāji un daudzām citām problēmām bet es domāju, ka visas iesaistītās puses, gan padome, gan parlamenta deputāti, uh, būs pietiekami radoši, lai atrastu labus risinājumus. Kopējā um, Eiropas patvērumu meklēšanas sistēma nesastāvēs tikai no likumdošanas. Protams, ka ir jābūt labai koordinētai praktiskai sadarbībai starp kompetentajām iestādēm dalību valstīs. Maltā jūnijā tika atvērta tāda koordine, tāds koordinācijas birojs un ir iecerēts piedāvāt apmācības eh, darbiniekiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat um, ir iecerēts un, un izstrādāts metodika, kā veikt novērtējumu darbībām, ko veids dalību valstis. Un tāpat tiks sniegta tehniskā palīdzība. Bez tam Komisija pēc kāda laika izdos a, paziņojumu par solidaritāti starp dalību valstīm. Tur būs runa par instrumentiem, kas ir izmantojami patvērumu procedūrās un kā to darīt efektīvāk un mēs, protams, aicinām dalību valstis um, sakārtot pirmkārt pašām savu iekšējo sistēmu, lai varētu efektīvi sadarboties ar citiem. Mūsu nolūks ir arī uzlabot, paaugstināt savstarpējo uzticēšanos starp iesaistītajiem partneriem, starp dalību valstīm un nostiprināt to solidaritātei jābūt ne tikai starp dalību valstīm, mums ir jāsolidarizējas arī ar trešajām valstīm un vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem, kas meklē patvērumu un dzīvo brīžiem ļoti sliktos apstākļos. Komisija uzskata, ka ir vajadzīgi ilgtermiņa un ilgtspējīgi pasākumi Ar to ir izskaidrojams arī komisijas iniciatīvas tieši solidaritātes veicināšanas jomā. Diemžēl eh, viena ļoti laba iniciatīva līdz šim nav saņēmusi cerēto atbalstu. Komisija grasās ieviest papildus stimulus dalību valstīm un arī nodrošināt pietiekamu finansējumu kopš 2013. gada. settlement, sorry, on each and every regional protection program. We Un uh, pārvietošanas problemātikā, protams, ir daudz vēl neatrisināti jautājumi, bet arī šeit komisija cenšas sniegt atbalstu sevišķi tiem, kas ir vismazāk aizsargāti un visvārīgākie. Un mēs, protams, ceram, ka mums izdosies uh, samazināt lielo slodzi, no kuras cieš dažu dalību valstu patvēruma uh, meklētāju uzņemšanas iestādes. Šobrīd Austrum Eiropā un Tanzānijā darbojas programmas un ir paredzēts līdzīgas programmas īstenot arī Ēģiptē un Tunisijā. Grasamies izplatīt šo, tātad šo, šīs programmas arī uz virkni citu Āfrikas valstu, no kurienes nāk visvairāk patvērumu meklētāju. Grasamies arī veidot jaunas programmas Kopumā var teikt, ka mums ir daudz darba, turpinot attīstīt patvērumu sistēmu Eiropā. Uzdevums ir ļoti grūts, bet to atrisinot rezultāts būs ļoti labs un, protams, jūtams. Un es ceru, ka kādu dienu mēs varēsim pateikt, ka esam izdarījuši ļoti labu darbu, izstrādājuši ļoti kvalitatīvus likumus un spējuši panākt solidaritāti. Paldies! Paldies Asēnevs kundzei par šo komisijas iniciatīvu izklāstu ceļā uz kopīgu patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā un cenšoties novērst jebkādas blokādes vai sastrēgumus pašreizējā sistēmā. Important European Asylum Office that has been established. Es gribētu uzsvērt, ka šī iestāde Maltā, kas nodarbojas ar patvērumu koordināciju, arī tās pārstāvis tika uzaicināts uz šo pasākumu, bet uh, viņš, diemžēl, tad iecerētā persona nevarēja ievērsties, ierasties, jo viņam bija tātad, jābūt citā vietā, proti, Amerikas Savienotās valstīs. Tagad došu vārdu Tinai, Tinai Aketoftai. Viņa pārstāv Eiropas padomes parlamentāro asambleju migrācijas un tās migrācijas bēgļu un iedzīvotāju komiteju. Tagad došu jums vārdu un es ceru, ka jūs um, arī iekļausieties jums atvēlētajā laikā, jo mums ir desmit minūtes, kuru laikā noslēgt šo pirmo um, sanāksmes daļu. Uh, Paldies! Es centīšos darīt visu iespējamo. Eiropas padomas parlamentārās asamblēs vārdā gribu teikt paldies par ielūgumu uz šo pasākumu. Nu, nezinu, vai man izdosies piecās minūtēs pateikt visu, ko es vēlos. Ja mēs klausāmies ziņas, tad var rasties iespējas, ka patvērumu meklētāji nāk tikai no Āfrikas un, un citos gadījumos vēl no reģioniem, kur ir dabas katastrofas, bet tā gluži nav. Mums ir jāraugās uz kopīgo kontekstu. Mēs nevaram teikt, ka mēs ciestu no ārkārtīgi lielām bēgļu plūsmām. Parlamentārā asamblēja pēdējā laikā ir kritizējusi Eiropā pieņemtos lēmumus attiecībā uz patvērumu piešķiršanu. Uh, šie procentu skaitļi, kā mēs jau dzirdējam, ir ārkārtīgi atšķirīgi dalību valstīs. 2010. gadā Malta, Latvija un Nīderlande pieņēma, uzņēma starp 50 un 60 procentu patvērumu meklētāju bet Grieķija uh, noraidīja lielāko daļu patvērumu pieteikumu. Union and the Council of Europe as well. Marija Sēnius was talking about the... Marija Sēnius pieminēja vārdu patvēruma loterija. Ir tā, ka dalībvalstīs ierodās patvērumu meklētāji no ļoti atšķirīgām valstīm, bet pat vērtējot līdzīgas grupas, tomēr atšķirības var būt ārkārtīgi lielas. Piemēram, Itālija pieņēma 95% uh, patvēru meklētāju no Somālijas, bet Spānija savukārt tikai 7%. Mums ir šeit ārkārtīgi lielas atšķirības skaitļos, un, protams, ka ir jāpieliek daudz vairāk pūļu. Bet pirmkārt ir jātiek skaidrībā par to, kādi pasākumi jāveic. Es gribētu īpaši izcelt divus jautājumus, kas nodarbina parlamentāro asambleju pēdējā laikā. Pirmais tā ir sieviešu situācija, un otrā tā ir čigānu patvērumu meklētāju situācija. Runājot par sievietēm, parlamentārā asambleja rekomendē visām savām dalību valstīm apzināties uh, šo patvērumu meklētāju vai šo patvērumu pieteikumu īpatnības. Sievietes citas starpā cieši arī no represijām vai apspiešanas tieši tāpēc, ka viņas ir sievietes. Un šī dzimuma dimensija netiek pilnībā ņemta vērā, izvērtējot patvēruma um, meklētāju pieteikumus. Es gribētu to uzsvērt īpaši. Runājot par čigāniem Eiropā, parlamentārā asambleja ir konstatējusi, ka ja uh, patvēra meklētājs nāk no Eiropas Savienības dalību valsts, tad viņš nevar pretendēt uz patvērumu. Viņiem ir jādodas uz Kanādu, lai saņemtu starptautisko aizsardzību vai patvērumu. Un eh, tas, protams, ir liels rops pašreizējā patvērumu sistēmā. Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka daudzās Eiropas saimnības valstīs netiek ievēroti pat pamata standarti patvēruma meklētāju ziņā. Parlamentārā asambleja ir noteikusi, ka patvērumu meklētāju un bēgļu efektīva aizsardzība ir panākama tikai tad, ja valstis um, uzņemās atbildību un ir ar mieru šo atbildību dalīt savā starpā. Visām Eiropas padomas dalībvalstīm ir jāpiedalas UNCHR programmās. Godātais priekšēdētāji. Es gribētu tagad pievērsties jautājumam, kam veltīta šī sanāksme. Kopējā Eiropas patvēruma sistēma ir lielā mērā, protams, attīstījusies un pavirzījusies uz priekšu. Tas ir sakāms ne tikai par Eiropas Savienības valstīm, bet arī par 20 pārējām Eiropas padomas dalību valstīm. Eiropas padomē ir virkne noteikumu un likumu, kas ir saistoši visām Eiropas padomas dalību valstīm. Ir izveidota arī sistēma, kas uzrauga notiekošo parlamentārās asamblējas um, kontekstā saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Un tiek novērota situācija vardarbības jomā tieši attiecībā pret sievietēm. Ir konvencija, kas nosaka, kā ir jāuzrauga situācija dalība valstīs Eiropas Savienībai ir jāizmanto Eiropas padomas izstrādātās, izstrādātais likuma kopums. Mēs gatavojam arī minimālos standārtus patvērumu meklētāju aizturēšanas, tad uzturēšanās apstākļiem un domājam arī par to, kādas var būt alternatīvas aizturēšanai. Un kopsavilkumā gribu teikt, ka Eiropas kopējā patvēruma sistēma, protams, ietekmēs ne tikai 27 Eiropas Savienības dalību valstis. Plašāka un labāka, kvalitatīvāka sistēma, no tās gūs labumu visi iesaistītie ir jārisina pašreizējie sasāpējušie jautājumi, un tā ir iespēja, kas mums, kuras mēs nevaram atteikties. Paldies! Paldies, un mēs pārējām pēc tam, kad eh, esam uzklausījuši iepriekšējos runātājus, uzklausīsim apvienoto nāciju pārstāvi augsto komisāru bēgļu jautājumos Eiropas biroja politikas un juridiskā atbalsta departamenta vadītāju Madlenu Garliku. Jūs pārstāvat Eiropas biroja politikas un juridiskā atbalsta departamentu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu UNHCR vārdā pateikties parlamentu par uzaicinājumu un par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Šajā laikā, kad tiek apspriesta patvērumu pakete, kad mēs runājam par praktisku sadarbību patvērumu ziņā, kad notiek eh, no sadarbības solidaritātes jautājumos. Tāpat arī es gribētu pateikties eh, Polijas eh, pre, prezidentūras pārstāvim Milleram par pieliktajiem pūliņiem kompromisu meklēšanā. Mēs gribētu pateikties parlamentam pār atbalstu atjaunotajām sarunām, veidojot patvērumu kontaktu grupas starp institūcijiem, kas, mūsuprāt, var uh, atvieglot konstruktīvākas diskusijas. Mēs augsti vērtējam šo prioritātes līmeni, kas tiek piešķirts patvērumu instrumentiem. Mūsuprāt, šis periods ir būtisks, lai mēs varētu sasniegt progresu, ņemot vērā šo ļoti sarežģīto jautājumu. Mēs gribētu apsveikt līdz šim paveikto progresu, ir tīpaši šo E, attiecībā uz kvalificēšanās direktīvu. Gribu pateikties referentei Džīnai Lambertei, prezidentūrai un visiem, kas pie tās ir strādājuši. Mēs gribam apsveikt paveikto pēc būtības un it īpaši attiecībā uz e, tiesībām, kas tiek piešķirts patvērums saņēmējiem. Par patvēruma e, direktīvu gribu uzteikt Silvijas Gijomas paveikto darbu. Tāpat arī gribu sacīt, ka vairākas dalībvalstis pauda bāžas pār pārskatīto procedūru, e, kura, ja tā tiek pieņemta, varēs e, paturēt spēkā e, patvērums sistēmas un pietiekam nodrošināt aizsardzības iespējas. Šī gada jūnijā piedāvātais eh, komisijas eh, projekts risina daudzus no sarežģītiem jautājumiem, un mēs ceram, ka padomu parlaments un komisija panāks kompromisu eh, panāktos tekstos un varēs likvidēt daudzus trūkumus. Tāpat arī 2010 gada martā mēs jau norādījām savā uh, paziņojumā vairākus trūkumus, kas uh, attiecas gan uz pātrināto procedūru plašlietošanu, pārliek īsos eh, laika termiņus, un patvēruma meklētāji nevar efektīvā veidā piedāvāt savu, eh, prezentēt savas prasības. Tāpat arī mēs esam eh, redzējuši tādas intervijas, kas nevienmēr norit efektīvā vai taisnīgā veidā, ka lēmumu pieņēmēji nevienmēr ir guvuši nepieciešamo um, apmācību, ka nevienmēr noraidītu prasību gadījumā tiek piedāvātas ap, apelācijas iespējas, un mēs apzināmies, ka šajā jomā ir daudz politiski jūtīgi jautājumi. Tomēr UNHCR uzskata, ka ir jāpanāk nozīmīgas izmaiņas, kas nevienmēr nozīmē izmaksu pieaugumu vai lielas investīcijas, bet palīdzētu nodrošināt to, ka uh, Eh, rezultāts ir taisnīgs un korekts. Par uzņemšanas eh, direktīvu. Dažas valstis pēdējo mēnešu gaitā pauda bažas par to, ka varētu pieaugt izmaksas, ja iepriekšējās pārskatītās eh, procedūras tiek pieņemtas. Un mēs apzināmies, ka ir jāmeklē papildu kompromiss. Tāpat arī UNHCR izpratnē ir vairāk problemātiski eh, aspekti attiecībā uz uzņemšanas direktīvu un jaunas pārskatīts priekšlikums varētu atrisināt. Tāpat arī aizturēšanas uh, pasākumi tiks skatīt arī šodien pēcpusdienā vienā no sesijām. Un ir pietiekami maz Eh, pietiekami maz iespēju, kas ir paredzētas aizturētajiem, eh, aizturētajiem personām patvērumu procedūras ietvaros. Tāpat arī UNHCR apsveica eh, piedāvātos proce, re, regulu un direktīvu tekstus un ceram, ka mēs varēsim vistuvākajā nākotnē vienoties par pamat principiem. Tāpat arī UNHCR ir novērojusi vairākas eh, problēmas ar esošo Dublinas sistēmu. Tās pašreizajā izskatā. Mēs uzskatām, ka piedāvātās izmaiņas pārskatītajā regulē palīdzēs labot eh, esošo procedūru, padarīs eh, procedūru skaidrāku un kalpos gan valstu, gan patvērumu meklētāju interesēs. Tāpat arī UNHCR apsveic Eh, Margots Malmstrēmas, Cecilijas Malmstrēmas eh, veikto darbu eh, šajā jomā un aicina dalību valstis skatīt visas iesniegtās patvērumu procedūras taisnīgā veidā un objektīvā veidā. Un šajā kontekstā NHCR apsveic E, likumdevēju pūliņus, lai panāktu vienošanos. Un cer, ka tā, turpinās, e, likumdevēji turpinās savu darbu šajā jomā. Attiecībā uz solidaritātes jautājumu, ko jau pieminēja vairāki runātāji, mēs zinām, ka Eiropas Savienības funkcionēšanas līgums uzliek par pienākumu vadīties no solidaritātes un dalītas atbildības principa. Ir izstrādāts dažādas konkrētas programmas un projekti, kas ir ieviestas dalībvalstīs. Grieķijā, kas saskars ar īpašiem izaicinājumiem patvērumu procedūras ietvaros, UNHCR eh, nodrošina personālu pirmajā, otrajā instancē, Eh, palīdzību tūkošanas pakalpojumos un citās jomās. Mēs arī apsveicam Eiropas patvērumu atbalsta biroju iesaistīšanos un aicinam dalību valstis un institūcijas turpināt sniegt atbalstu Grieķijai, lai tā varētu pacelt savu patvērumu sistēmu efektīvā līmenī. Tāpat arī UNHCR ir atbalstījusi eh, pārcelšanās problēmas eh, risināšanu Maltai Un pēdējo trīs gadu gaitā mēs esam strādājuši visā Eiropā pie iniciatīvām attiecībā uz patvēruma uzlabošanas procedūru. Nesen pabeigtajā patvēruma kvalitātes projektā 12 dalībvalstīs UNHCR e, strādāja, lai varētu veidot efektīvu un darboties spējīgu un drošu patvērumu eh, piešķiršanas sistēmu, kā arī citus jautājumus, lai varētu palīdzēt praktiskā veidā šos jautājumus risināt. UNHCR ir gatava turpināt sniegt savu atbalstu, sadarboties, un apsveicam to, ka kvalitātes aktivitātes ir iekļautas darba programmās 2012. gadam un ceram, ka kvalitāte e, ir un paliks e, kā viena no galvenajām prioritātēm dalībvalstīs. Es arī gribētu atgādināt to, cik svarīgi ir nodrošināt efektivitāti ar trešajām valstīm. Ļoti bieži mēs dzirdām, ka lielākā daļa eh, pasaules bēgļu tiek izmitināti valstīs, kas nevienmēr ir piemērotas to uzņemšanai. Tie nonāk valstīs, kurās tāpat jau valda konflikti, un uh, Tomēr šajās valstīs eh, uzņemto bēgļu skaits ir vēl lielāks nekā tie, kas nonāk Eiropas Savienībā. Solidaritāte ar šīm valstīm ir ne tikai morāls pienākums tiem, kur atbalsta eh, starptautisko aizsardzības sistēmu, bet arī tas ir Eiropas Savienības interesēs. Un tas pasvītro to, cik nozīmīgi ir ārējā dimensija patvēruma politikā un cik nozīmīgi ir visaptvēroša solidaritāte ar pasaules reģioniem. E, to visai labi il ilustrē Somālijas bēgļu gadījums. Somālijas bēgļi ir ļoti liela proporcija no patvērumu pieprasīt, e, pieprasītājiem. Un lielākā daļa e, tiek izmitināta Somālijas Eh, kaimiņu valstīs. 2011. Eh, gadā 200 tūkstoši Somālijas bēgļiem ieradās ka Somālijas kaimiņu valstīs - Džibutijā, Etiopijā, Kenijā. 46 tūkstoši no minētajiem ieradās tikai vasaras mēnešos. Tomēr UNHCR ir atkārtojusi savus aicinājumus patvērumu valstīm piedāvāt solidaritāti pārvietošanas procesos. Ir ļoti daudzi bēgļi šajā grupā, kas ir eksponēti tik nopietniem draudiem, ka viņu vienīgais drošais, viņiem vienīgais drošais piedāvājumais risinājums ir pārvietošanam. Vēl viens no ilustratīvs gadījums, kas pat pasvītro vajadzību pēc solidaritātes ar trešajām valstīm, ir Ziemeļāfrikas gadījums. Mēs visi apzināmies eh, to, cik jūtīgs eh, šis jautājums ir eh, Eiropas Savienībā, kad, 2000, kad sāka ierasties liels skaits Ziemeļāfrikas bēgļu. Tomēr jāapzinās, kā šie ka ir jādomā pār stabilitātes un labklājības veidošanu šajās valstīs. Tunisija un Ēģipte uzņēma daudz bēgļus no Lībijas. Over 5,000 people today remain close to the Libyan border areas. But who have been granted refugee status by UN. Tāpat septembrī 2500 bēgļu tika e, izvietoti uz, e, un šobrīd mums ir jāmeklē jauni risinājumi. Tāpat pārvietošana varētu tikt piedāvāta valstīm, kuras pašas ir piedzīvojuši demokrātiskas izmaiņas. Pārvietošana dalībvalstīs varētu tikt stiprināta ar skaidrāku finansiālu un politisku atbalstu Eiropas Savienības līmenī. Tas ir viens no veidiem, kā Eiropas Savienība varētu uh, apliecināt šeit savu solidaritāti. UNHCR apsveic uh, to, ka šis temats īpaši tiks skatīts šodien pēcpusdienā un ceram, ka interesētās puses varēs rast veidu, kā sadarboties nākotnē un rast veidu pārvarēt viņu politiskās un institucionālās domstarpības un potenciāli izglābt tūkstošiem bēgļu dzīvi nākotnē. Vēlamies vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam par to, ka šis pasākums ir organizēts un cerīgi raugāmies uz debatēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies, Garlīgs kundze, paldies visiem! Eh, dalībniekiem, kur izteicās šajā pirmajā daļā, ievad daļā attiecībā uz patvērumu. Saskaņā ar Lībe komitejas standartiem mēs mazliet eh, jau esam iekavējuši šo pirmo ievadu daļu sēdēji, un mums šajā pieblīvētajā darba kārtībā es gribētu piedāvāt diskusijās pieturēties eh, un eh, sev atvēlētiem runas laikiem. Es redzu, ka Saimons Busotils ir pārcēlis roku. Un mums ir jāapzinās, ka mūsu rīcībā ir diskusijas veselas dienas gar, garumā, kur piedalīsies eh, paneļa diskusiju dalībnieki. Nākamo diskusijas daļu vadīs Džīna Lamberti, pēc tam Cecilija Vikstroma, pēc tam Silvīgi Jomā un Antonio Masips un Rui Tavāreš. Būs paneļ diskusiju dalībnieki un vadītāji, kuri skatīs konkrētus aspektus patvēruma un pārvietošanas paketē. Es aicinu pirmajā panelī iesāktos jautājumus eh, pabeigt skatīt, bet Busutilkungs tagad vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu, paldies dāmas un kungi. Paldies par ļoti interesantām prezentācijām. Es domāju, ka pēdējo gadu gaitā ir bijis skaidrs, ka bez efektīvas solidaritātes mehānisma mums ir jāvienojās par pienācīgu patvērumu paketi. Eiropas Savienība ir bijusi ļoti vienota šeit, ne tikai pēdējo mēnešu gaitā, bet arī gadu gaitā. Un vēlos sacīt, ka Eiropas komisija piedāvāja pārskatīt Dublinu jau 2008. gada decembrī, gandrīz pirms trim gadiem. Eiropas parlaments nekavējoties reaģēja un sacīja, ka solidaritāte ir prioritāra, lai sasniegtu vienošanos šajā paketē. Mēs atkārtojam to pašu, taču, diemžēl, pādome e, negribēja to uzklausīt. Tāpat arī ļoti žēl, ka komisija tik ilgi kavējās, lai sagatavotu paziņojumu par solidaritāti. Tas Eh, tiek sagatavots šī gada beigās, taču, ja tas būtu sagatavots ātrāk, tad mēs būtu labāk eh, varējuši eh, sagatavoties debatēm šī temata sakarā. Tāpat arī ir ļoti pozitīvi redzēt to, ka Polijas prezidentūra vēlas ķerties vērsim pierāgiem un risināt šo problēmu, meklējot risinājumu tādiet kopumā, manuprāt, mums ir iespēja būt optimistiskiem solidaritāte. Tik daudz iemeslu runātāji jau tos uzskaitīja, taču grib sacīt, ka 70. līguma pants nozīmē to, ka mūsu kopējā patvēruma politika ir balstīta uz dalīts atbildības un solidaritātes principu. Es varētu vēl turpināt, taču vēlos izteikties īsi, gribu tikai pieminēt dažus novērojumus, kas, manuprāt, ir prioritāri solidaritātes sakarā. Pirmkārt, vai tā ir jābūt daļai no Dublinas regulējuma, vai ā, tam ir jābūt ārpus Dublinas? Es domāju, ka kamēr pastāv solidaritāte, nav tik svarīgi, vai tas ir Dublinas regulā vai citā atsevišķā instrumentā. Skaidrs ir tas, ka Dublina ir netaisnīgi uzlika visu atbildību robežu valstīm. Tie, kuri nonāk šajās robežu valstīs, vēlas acīm redzam doties uz citām valstīm. Šeit ir netaisnība, kas ir pilnīgi skaidri vērojama. Vai solidaritātes mehānismam ir jābūt brīvprātīgam vai obligātam. Šeit atkal ir bez nebeidzamas debatas. Es vēlētos obligātu solidaritātes mehānismu, taču godīgi runājot, es. Man nerūp, vai tas ir obligāts vai brīvprātīgs, ja tas darbojas. Komisija sagatavoja pilotu projektu manai valstī Maltai, Tas bija uz brīvprātīgas bāzes, un tas nedarbojās. Vienu skaitli tikai nosaukšu Eiropas Savienības valstis pārvietojas ap 300 e, no 1500, kas ieradās Maltā, 15 tūkstošiem, kas ieradās Maltā, bet Savienotās valstis pārvietoja, pārcēla tūkstoti, apkaunojot mūs visus. Solidaritāte un atbildība. Šeit es varu pilnīgi piekrist visiem runātājiem, it īpaši Esenjus kundzei. Mēs nevaram gaidīt solidaritāti, ja nav iekļaut atbildību, un tas attiecas uz pilnīgi visām dalībvalstīm, ieskaitot robežu valstis. Un tā ir daļa no viņu uh, solidaritātes un arī solidaritāte ar trešajām valstīm. Tas jau tika pieminēts. Tunisija ir izgājusi cauri ļoti sarežģītam revolūciju periodam. Un e, tai ir parādījusi pilnīgi neproporcionālu atbildību attiecībā pret tiem, kas ir bēguši no Lībijas. Tūkstošiem cilvēku vēl aizvien iestrēguši uz robežu starp Tunisiju un Lībiju, un Eiropa ir pilnīgi e, klusa šajā sakarā, un mums šeit ir kaut kas jādara. Es redzu, ka Masipa kungs, ja jūs varētu izteikties ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Es pilnībā atbalstu priekšsēdētāju sacīto un komisārs Valstrēms sacīto par to, ka Polijas prezidentūras izprat par šo jautājumu ir ļoti augsta. Es vakar tikos ar Polijas prezidentūru, lai skatītu tās problēmas, kas jau tika pieminētas. Un es esmu Eh, viens no eh, re, eh, referentiem, un es gribētu uz, sacīt, ka šobrīd to, ko mēs esam paveikuši ar Polijas prezidentu, lai mēs varētu tuvināties darba nobeiguma maksimāli drīz, lai mēs to neiesteiktu 2012. gadā. Un gribētu aicināt Eh, padomi eh, ciešāk sadarboties. Gribu sacīt pateikties Polijas prezidentūrai par lielo atbalstu strādājot pie šīs, eh, pie šīs paketes. Tas bija viss no manas puses. Paldies! The... Es tagad varētu pirmo paneli sākt. Vadītāja būs Lambertes kundze. Un tūlīt pat varēsim arī atbildēt uz pāris tām piezīmēm, kādas tika izteiktas Polijas prezidentūrā, un lūdzu jūs atbildēt uz šiem jautājumiem. Jā, es labprāt gribētu turpināt to, ko Buzatila kungs teica un izteikt pāris piezīmes par to. Un izteikt arī runāt to, ka mums ir nepieciešama solidaritāte Dublins mehānismā un arī citās lietās. Un kas ir nozīmīgi, kas eh, ir īpaši svarīgi šajās eh, diskusijās, tas eh, ir, tā ir norāda par solidaritātes konceptu. Un tā uh, pietrūkst. Jā, protams, es zinu, ka mūs, mēs piedzīvojam sarežģītus laikus budžeta izpratnē un ir citas problēmas, ne tikai solidaritāte, bet mums jāzina, kādas ir, kāda ir tie izaicinājumi, kuriem saskaramies. Tā nav tikai finansiāla puse. Ja mēs zaudējam šo principiālo solidaritātes izpratni, tad tā nekad neatgriezīsies, un es pilnībā jums piekrītu. Strādāsim, lai nodrošinātu to, ka pamatprincipi tiek īstenoti. Un tagad uh, atgriezīsimies pie Maltas piemēra. ASV ļoti uh, skaidri parādīja, ka uh, tāda delikāta un uh, Iejūtīga attieksme ir būtiskāka par uh, formalitātēm. Runāt par solidaritāti ir jāmeklē arī iekšēji uh, kompromisi starp egoistisku pieeju un solidaritāti Eiropā. <laughs> es gaidīju, kad noslēgsies tulkojums. Es domāju, ka mēs līdz ar to varam noslēgt pirmo šo uzklausīšanas sesiju un varam uzreiz ķerties pie otrās daļas. To vadīs Džīna Lamberte. Lūdzu, palieciet visi zālē. Paldies! Thank you. Thank you.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 Right, ladies and gentlemen, if... Dāmas un kungi, deputāti, sāksim otro sesiju. Ja mēs gribam iekļauties laikā, tad mums ir 20 minūtes tikai. Mani sauc Džīna Lamberte, esmu referente kvalificēšanas par kvalificēšanas direktīvu. Un eh, ir vēl daži ne, neatrisināti jautājumi, kā piemēram korelācijas tabulas, bet par to mēs nerunāsim. Šodien mēs runāsim šajā daļā par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, par mazāk aizsargātām personām un personām ar īpašām vajadzībām kāda, vai šeit ir vajadzīga kāda īpaša pieeja un ar ko tā atšķiras no vispārējās un kā mums identificēt cilvēkus, kas ir mazāk aizsargāti vai kam ir īpašas vajadzības, kā tas viss ir skatāms, vērtējot pieteikumu par patvērumu piešķiršanu. Un par, es zinu, kā pārvietošanas jautājums tiks skatīti citā sesijā, un mums šajā ir ļoti interesanti runātāji. Pirmais ir Filips de Brukers. Briseles Brīvās Universitātes Eiropas studiju un tiesību fakultātes profesors un pētnieks. Un tad ir arī ģenerāla komisāra bēgļu un bezpalsnieku jautājumos koordinātori Valentīna Odate. Tad Nākamais ir apvienotās karalists Londonas advokāts eh, Čelvana kungs. Un pēdējais Žeroms Bojā at, at, par kodeksīdu attīstības direktors, statotiskās spīdzināšanas upuru rehabilitācijas padomas loceklis. Un īpaši nekavējot laiku, došu vārdu Filipam Debrukeram, lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente, et merci au parlement. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies Eiropas parlamentam par ielūgumu skatoties uz pulksteni, runāšu īsi un schematiski. Realtītā, nu, es gribētu uh, šādā veidā runāt, lai uh, tā ziņa, ko gribu jums uh, dot, būtu pavisam skaidra. Runāšu par īpaši um, jūtīgiem un skartiem cilvēkiem, kam ir īpaši uzmanīgi nepieciešama. Un tas tiešām ir liels izaicinājums. Mēs zinām, ka Mēs cenšamies apkarot pārkāpumus patvaram prasīšanas procedūrā, bet patvaram prasītāju vidū ir cilvēki, kuriem ir īpašas vajadzības un uh, īpaša palīdzība viņiem vienmēr tiek sniegta. Gan pārkāpumu izskatot, gan arī pienākums labāk viņus uzņemt, labāk uzņemt šīs īpaši jūtīgās personas un ievērot viņas specifiskās vajadzības. Uh, Es piecus punktus uzsvēršu. Likumdošanas situācija tieši tagad. Un pirmā, pak, pirmā paudze direktīvai. Tā tad 17. paragrāfs nav bijis mainīts un nav bijis arī piemērots. Tādēļ, ka bieži to saprata dalību valstīs ar tādu uh, zināmu um, negribu vēršanu. Bet, nu, ir, tas ir ļoti skaidrs, bet tad, kad to sāk interpretēt, tad um, instrumenti netiek pielietot. Un, diemžēl, daudzās um, valstīs tas tā bija. Tad otrā a, uh, norma paudze priekšlikumu, ko ir izteikusi a, uh, komisija par direktīvu. Gan pirmā, gan otrā a, atsaucas uz uzņemšanas apstākļiem. A, Un šeit procedūra, kāda ir, esam izskatījuši eh, šo procedūru akadēmiskajā tīklā, un mēs to vērtējam pozitīvi. Attiecībā uz šiem jaunajiem noteikumiem, tā kā tie ir formulēti komisijas, komisijas uh, priekšlikumā, uh, janvārī 2011. gadā. Nu, parasti ir um, kritika, ka tas ir solis atpakaļ, bet tieši šajā punktī, punktā mēs atšķiramies viedoklī un sakam, ka šeit ir progress attiecībā uz īpaši uh, jūtīgām personām. Nākošais trīs saturiski punkti. Definīcija, otrais un horizontālās pieejas uh, problēma. Un trešais - identifikācija. Kā identificēt personas, ko tas tieši skar. Nu. Un nākošais. Tagad tās personas, kas ir īpaši skartas. Par tām arī runājam šajā sesijā. Un vairākas reizes ir bijis tā, ka dažādās institūcijas, ko tas tieši skar, ko šis teksts tieši skar, viņas šīs divas pieejas jauc. No vienas puses tās ir šīs īpaši jūtīgās personas, uh, Un uh, pieeja dažkārt uh, ir uh, viena un tā pati. Bet, ja nav definīcijas ļoti skaidra, par ko runāt, tad problēma ir ļoti liela. Definīcija, protams, ir tehniska problēma, bet izejas punkts ir ļoti nozīmīgs. Un es domāju, ka šodien ir sasniegts zināms progress un uh, ka nu, tas īpašais uzsvars jāliek uz šo īpašo situāciju un uh, saistībā ar uh, speciālām vajadzībām. Un, uh, um, jāuzsver šīs cēloņa un seku kopsakarības. Tā, protams, nevar atrisināt visas problēmas. Uh, paliek uh, konceptuālas problēmas. Piemēram, uh, procedūrā otrajā sadaļā nav pilnības skaidrības. Mēs domājam, ka tomēr ir zināma problēma, jo ir zināms automat automātisms pieejā. Un tiem, kas ir eh, īpašā situācijā, piemēram, vecāku gadgājumu cilvēku. Bet nu, ne visiem vecāku gadgājumu cilvēkiem ir īpaša eh, palīdzība nepieciešama, ir īpaša eh, grupa tā. Tā tad, nu, jābūt īpaši uzmanīgiem un nav tā, ka realitātē, nu, nav jājauc tā situācija, kāda ir un jāskatās, kādas arī ir sekas, piemēram, izmaksu jautājumā. Tagad jautājums par horizontālo pieeju, proti koherenci starp dažādiem tekstiem, par kurām diskutē institūcijas. Un jūs zinat, ka ir četri šādi teksti. progress ir uh, panākts, bet ir zināmas uh, problēmas. Nu, nelaimīgā kārtā kvalifikācijas direktīvā kur ir politiska vienošanās teksts, kas ir 20. pantā, nu būtībā atkārto 17. pantu pirmajā direktīvā par uzņemšanas apstākļiem. Un jādomā, ka nu tas ir tāds mērķis kvalifikācijas direktīvā un, diemžēl, var pieņemt, ka te būs tāds pats liktenis kā 17. pāntam uzņemšanas direktīvā. Nākošais jautājums. Ir tāds zināms satraukums, ka attiecībā uz Dublinas uh, reformu netiek runāts par īpašo ievainojamību. E, un netiek runāts par šo koherenci. Jārunā par sistemātisku pieju visā teksta kopumā. Un trešais - identifikācija. Tas ir elements, kas ir ļoti nozīmīgs. Runa nav tikai par to, kā definēt šīs īpaši ievainojamās personas, bet arī patvaram prasītāju kopā jāidentificē tās personas, kurām ir īpašas vajadzības. Tam ir nepieciešama speciāla procedūra vai specifisks mehānisms. Uh, ko var ieviest. Un jūs redzat uzreiz, ka ir sarežģīti un uh, ir arī uh, risks ar uh, dažādām izmaksām, bet ja mēs gribam specifisku palīdzību sniegt tādām ievainojām personām, tad ir absolūti nepieciešams, lai mums būtu mehānismi, kas ļautu tās identificēt. Arī šajā punktā ir sasniegts progress direktīvā par uzņemšanas apstākļiem, jo tekstā tagad ir ļoti skaidri noteikti uh, no apstākļi un noteikumi. Tie jau bija aizsākumos minēt 17. pantā uzņemšanas direktīvā, bet dalība valstīs tie netika uh, konkrēti ieviesti. Tagad direktīva par procedūrām. Ir pozitīvi elementi, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Uh, kolēģi par to runās, bet ja jūs saskaraties ar traumatizētu personu, kas ir bijuši spīdzināšanas upurs, tad uh, jārunā par reci koherenci. Nu, nevar uh, tā pat viņu izjautāt kā pilnīgi citas. Uh, ir specifiska attieksme nepieciešama, šeit ir specifiski pasākumi nepieciešami, un šeit arī ir sasniegts proces, progress, lai arī dažus elementus vajadzētu uzlabot arī redakcionālā ziņā, un tas ir noteikti. Viens elements nav ievērots. Tā ir, tas ir jautājums par identifikāciju un uh, ilgā laikā. Tātad identificēt īpaši ievainojam uh, personu. Un tas nevienmēr ir saistīts tieši ar uh, pieprasī, patvērumu pieprasījumu iesniegšanu, bet gan uzklausīšanu, jau izjautāšanu pirmajā uh, sarunu kārtā. Šeit nekas nav paredzēts un to vajadzētu, lai mēģinātu identificēt uh, personas, kas ir tādā īpaši ievainojumā situācijā. Ja tas uh, kļūst skaidrs pēc pieprasījuma iesniegšanas vai patvērumu mm, piešķiršanas procedūrā. Tūlīt pat arī beigšu manu uzrunu, bet tikai vēl viens punkts. Šodien Eiropas tiesībās par patvērumu mēs ieviešam šo ievainojamības terminu. Tā ir realitāte, juridiski tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums un kas ir maz izpētīts, kas tiek izmantots citās tiesību jomās, piemēram, sociālajā jomā pat arī nodokļu likumdošanā, un es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, lai institūcijas, parlaments un parlaments vairāk mēģinātu saprast šo ievainojamības jautājumu. Es negribu teikt, ka tas ir vienkārši, un diez vai ir tāda brīnuma definīcija vai brīnuma risinājums, bet es domāju, ka no nu, šodien vajadzētu noteikts centiens īstenot tādā konceptuālā izpratnē, un es domāju, ka tas ir tāds delikāts jautājums, jo definīcija un uh, Tāds uh, identifikācijas mehānisms ir saistīts ar izmaksām. Un izmaksu jautājums uh, pat laban ir ļoti tāds uh, sensibles jūtīgs. Noslēgumā gribu teikt, ka tas, ko es šodien jums prezentēju, ir darba rezultāts, ko strādāju kopā ar Loransu Debošu, man darbinieci, kas ir veikusi šos darbus, pateicoties Eiropas bēgļu fondam, Gribu teikt paldies komisijai un uh, grāmata, kura apkopos gan teorētiskos, gan praktiskos šī darba rezultāts un iekļaus dažus pētījumus dalībvalstīs, tiks publicēta. Larsie ja, uh, izdevējs to izdos līdz gala beigām. Ja jūs uh, varētu, jūs varētu sagaidīt šīs grāmatas nākšanu, vai arī, ja nē, tad uh, šajā izdevumā, ko jums, jums rāda, tas ir sagatavots Lība komitejai, un 2010. gadā tas ir izdots. Um, daudz lapas pušu ir veltīts jau tieši šim jautājumam par definīciju, kā definēt īpaši ievainojumu personu. Un tas ir saistīts arī ar jauniem priekšlikumiem. Uh, Bet, nu, bezmiega naktīs jūs noteikti varat ņē, mēģināt lasīt 500 lapas puses, lasīt un pārlasīt tās, lai meditētu par nākotnes Eiropas kopējo patvērumu sistēmu. Es domāju, ka bija ļoti īsts manos izteikumos un, protams, ka gaidu jūs jautājumus. Atbildēšu ar tiem labprāt. Paldies! Liels paldies! Paldies! Nu, uh, tad arī Ziemassvētkos zinām, kas būtu darāms. Tā tad uh, šis pētījums ir pieejams, um, tas ir pieejams zālē, tas ir saņemams bez um, samaksas, jūs varat to ņemt. Jautājums arī par koherenci šodien ir nozīmīgs. Mēs um, raugamies uz to, kas ir bijis pagātnē un arī uz mūsu nākotnes darbu un dažādajām direktīvām. Un tagad es gribētu sveikt mūsu otro viesi, Es jau sacīju, ka mums ir Valentīna Odāta, kura ir specializējusies konkrēti dzimumu jautājumos. Valentīna, jums tiek dots vārds, jūs pamanījāt var būt pūksteni, kas skaita jūsu dzīves mirkļus un e, kas norādīs jums, ka jūsu rīcībā ir 8 līdz 10 minūtes uzstāšanās laika. Es Jā, dāmas un kungi. Es manu prezentāciju īpaši fokusēšu uz sieviešu jautājumu un īpaši uz, uh, uz jautājumiem, kas ir saistīti ar patvērumu piešķiršanu saistībā ar dzimumu. Izskatīšu šo jautājumu praktiskā kārtā. Es strādāju Beļģijas bēgļu aģentūrā un esmu atbildīga par jautājumiem, kas ir saistīti ar patvērumu piešķiršanu. Ļoti ātri paskaidrošu, ko uh, mūsu bēgļu un bizvalstnieku jautāja birojas. Uh, dara dzimumu e, jautājumos. Un tad arī runāšu par īpašiem e, noteikumiem, un tas, kas ir īpaši nepiecie, nepieciešams, un arī CGRA pieredze. Es domāju, ka pieredze ir dažkārt ļoti e, pozitīva un arī ļoti skaidra. Stāstīšu, ko mēs darām, lai uh, atbilstu tiem, tā, tiem jautājumiem un tām nepieciešamībām, kādus esam konstatējuši. Es saukšu CGRAA šo mūsu galveno e, institūciju, kas ir ģenerāla komisariāts bēgļu un bezvalstnieku jautājumos Bēļģijā. Šīs organizācijas ietvaros ir uh, um, birojas dzimumu jautājumos, tur strādā aptuveni 12 cilvēki. Es esmu koordinātora uh, šajā dzimumu jautājumu birojā. Vēl 11 kolēģi strādā, un mēs uh, strādājam, lai harmonizētu mm, dosie izskatīšanu un lai uzlabotu uh, situāciju un uzlabotu to, uh, kā patvērumu pieprasījumi tiek skatīti atbilstoši dzimumu jautājumiem. Īpaši divi jautājumi, kurus izsniegšu. Pirmkārt, ir nepieciešams identificēt šos īpaši ievainojumos cilvēkus, profesors tikko par to runāja, un pieminēšu vienu konkrētu mūsu pieredzi. CGRA saskaras ar Bēļģijas pārstāvjiem. Mums arī notika sēde, Tajā piedalījās organizācijas pārstāvi SOS izvarošana. Un šī organizācija SOS izvarošana, tās ietvaros arī ir strādājuši un iesaistījuši cilvēki, kas ir saskārušies ar izvarošanu un ir pieprasījuši patvērību. Tie, kas ir pārcietuši izvarošanu, ir tik ļoti traumatizēti politizēti, ka nepiemin to patvērumu pieprasījumu dokumentos, jo bailes atgriezties pie šīs traumatizējošās sistēmas ir tik ļoti lielas, ka cilvēki pat zinot to, ka tas būtu iemesls, lai saņemtu um, patvērumu, nepiemin šo faktu. Tikko profesors uh, Filips de Brukers arī par to runāja, un cilvēkiem ir absolūti nepieciešama palīdzība, un no vienas puses tas, ko mēs darām Beļģijā, ir nepieciešams, un dažkārt pietrūkst šādas iejūtības, šāda darba, bet no otras puses arī no viņa puses pietrūkst sagatavošanas, nu varbūt, ka tas ir saistīts ar to, ka uh, viņi nezin, ka patvērumu piešķiršanas institūcijas ir sagatavotas šādai situācijai. Uh, vai arī uh, šis motīvs netiek pieminēts uh, citu iemeslu dēļ, lai arī tas varētu novest pie tā, ka persona tiek atzīta kā patvērumu cienība. Cilvēki, kas atrodas īpašā situācijā un sarežģītā situācijā, šeit vajadzētu ieviest tādu tipoloģiju, lai uh, varētu klasificēt cilvēkus, kas uh, prasa patvērojumu, un arī, lai labāk informētu cilvēkus, kas ir šajās uh, īpašajās grupās. Ir jāsniedz gan uh, informācija īpaši ievainojumu cilvēku grupām, gan arī jāstrādā citos veidos. Un es jums īsi pastāstīšu par uh, šo tipoloģiju, šo metodoloģiju, kādu mēs esam izstrādājuši un kāda tiek, iz, kāda tiek izmantota skatot šos patvērumu pieprasījums tiem, kas strādā šādiem pieprasījumiem, jāzina un jāatpazīst situāciju. Tātad šeit tipoloģija. Nu, pirmkārt, cilvēki, kas ir um, cietuši no. Uh, Uh, izsekošanas seksuālās orientācijas dēļ, goda noziegums, sieviešu ģenitālijas sakuļu kropļošana, piespiedu laulības, vardarbība ģimenē cita kā seksuālā vardarbība, uh, seksuālā vardarbība, izvarošana, piespiedu sterilizācija un piespiedu abortu. Tā, aborti. Tātad tie visi kolēģi, kas saskars ar patvērumu pieprasījumu, pārbauda, vai šāds profils eksistē un vai jārīkojas sekojošā veidā. Un otra ilustrācija. Arī šeit runāšu par to, ko pieminējām šīs dienas pirmajā panelī Runāšu par um, uh, sieviešu uh, ģenitāliju izkropļošanu. SķI bija aptaujas lapi, to uh, aizpildīja 12 uh, dalību valstis iekšējai uh, informācijai attiecībā uz uh, valstu praksi uh, par sieviešu ģenitāliju izkropļošanu sievietes, kas ierodas un prasa patvērumu, norādot to, ka Viņām ir bail, ka viņu meitas uh, tiks pakļautas sievietes ģenitālī izkropļošanai, un ja sievietes iesniedz šo uh, pieprasījumu 12 dalībvalstīs, kas atbildēja um, uh, uz uh, šīm um, anketēm, lielākajā daļā šie jautājumi uh, tiek uzreiz izskatīti saistībā ar Ženēvas konvenciju šie pieteikumi. Tas ir bēgļu status, kas tad tiek piešķirts. Cita uh, valstu grupa atbild, uh, ka jautājums tiek skatīts katrā konkrētā gadījumā. Un viena valsts uh, saka, ka uh, uh, šī saista, saikne ar Ženēvu un bēgļu jautājumu nav skaidri noteikta tieši šim motīvam sieviešu ģentālī izkropļošana. Tātad otrā a, valstu grupa dotu vai dod patvērumu status un subsidāru patvērumu status. Trešā valstu grupa atbild, jā, katrā konkrētā gadījumā, bet nu visdrīzāk tā būs subsidāra aizsardzība vai arī vēl kāds cits aizsardzības veids, vēl specifiskāks humānās aizsardzības um, aspekts tiks ievērots, bet ne Ženēvas tieši šis aspekts. Tā tad ir valstis, kas um, darbojas atšķirīgi. Tā tad um, Mm, pa, mēs runājam par vienu īpaši ievainojamu cilvēku grupu, kas ir uh, bēguši vai piedzīvojuši ļoti uh, būtisku un ļoti smagu problēmu, proti sieviešu ģenitāli izkrobļošanu. Tātad attieksme pret šiem cilvēkiem ir atšķirīga atkarībā no valsts, kur pieprasa um, patvērumu. Un trešais - prakse, kāda ir CGRA institūcijā. Uh, kā mēs strādājam, proti mēs esam devuši noteikts atbildes uz to, kas ir nepieciešams, un es redzu, ka organizatori ir tādu rezumē jau sagatavojuši un var arī izdalīt tā tad, nu, nav absolūti nepieciešams to uh, um, pierakstīt. Es um, šo savu stāstīto kā um, op, materiālu izlikšu pie zāles. Tātad tie, kas pieprasa uh, patvērumu, var izvēlēties vai interviju. Uh, Uh, vai izjautāšana veiks vīrietis vai sievieti, un sievietes bieži vien izvēlas sievieti kā intervētāju, un uh, šai iz, apta, iztaujāšanai jābūt uh, uh individuālai uh, um, un um, citiem ģimenes locekļiem nav e, jābūt klāt. Pat, um, teiksim, sieviete var izjautāt sievieti, un vīram nav noteikti jābūt klāt. Sievietes uzklausa viens pašas, konfidencialitāte ir nodrošināta. Arī iespēj, iespējams, nu, Mm, saistībā ar, teiksim, ģimenes locekļiem brāli vai kādu citu tūnieku, kas uh, sievietes pavada. Un bez tam ir jābūt iespējai, uh, lai bērns varētu tā kā tādā mm, bērnu. Uh, pieskatīšanas uh, zilītē vai dārsņā uz laiku iedot, lai uh, varētu šī saruna noteikt. Tātad uh, patvēruma uh, izskatīšana saistībā ar dzimumu ir nozīmīga. Uh, Un eh, tā ir jāizmanto, ja mēs saskaramies ar šo dzimumu jautājumu jā. izskatīšanu, tikko runāju par dažādajiem mm, tipoloģijas veidiem. Tagad nonāku pie uh, meitenēm, kuras ir atzīts par bērļiem. Nav pārāk daudz laika, bet uh, jauns meitenes un sievietes ir jāinformē. Es šeit parādīju jums um, brošūru. Uh, Tā ir izstrādāta īpaši sievietēm un jaunām meitnēm deviņās valodās. Šī brošūra sagatavot arī to es šeit jums nolikšu zināšanai, varat ieskatīties. Jāsaka, ka Beļģijā mēs nonācām, mēs ar, darbojamies ar šiem jautājumiem un mēģinām tos izskatīt. Mēs, mums ir a, regulāri kontakti ar speciālistiem, neesam, nu, pilnīgi visi speciālisti a, pilnīgi visās jomās, bet katrā gadījumā jūs noteikti varat vērsties pie mums, ja gribat saņemt papildu informāciju par šiem jautājumiem. Been... Paldies ar procedūrām. Daži no mums ir strādājuši un jādomā, ka uh, daudz kas no tā, ko jūs teicāt, atspoguļojas deputātas Gijomas ziņojumā. Un, un Tagad pāriesim pie nākamā runātāja, tas ir Čelvana kungs, um, advokāts no apvienotās karalistes, kas nodarbojas ar LGBTI jautājumiem. Uh, me, uh, the... Paldies! Priecājos ļoti par iespēju izteikties šajā fórumā saistībā ar seksuālās orientācijas un identitātes jautājumiem. Esam arī izstrādājuši vai strādājam pie tādas kā vadlīniju izveidas tieši šajā kontekstā un strādājam pie tā, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja baudīt visas iespējas, ko piedāvā patvēruma meklēšanas eh, procedūras, uh, saskaņā ar viņu vajadzībām. Oh, um, with, with identity, looking... Runājot par dzimumu identitāti, šeit mēs saskaramies ar jautājumiem, kas dziļi skar katru cilvēku un uh, kas ir ļoti individuāli. Un šeit runa var būt par to, ka šī seksuālā identitāte var nesaskanēt ar to, kas cilvēkam ir kopš dzimšanas. Uh, quickly see if we can loop back. I don't know if it's the... Okay. No? Okay. Great. Thank you very much. Okay, so... Šeit var būt runa par um, dzimuma maiņu dažādos veidos vai ceļos, kas noved pie uh, dzīvuma identitātes maiņas. Tātad šuna reit nav arī tikai par ķirurģiskām procedūrām. Cilvēka paša seksuālā identitāte var nesaskanēt ar to, kāda tā varētu būt uh, sabiedrības acīs. Es esmu izstrādājis tādu DSSH modeli, uh, Šeit jūs redzat, no kā tas sastāv. Tā nav tā kā anketa, bet tā kā tāds modelis, kas, kas attēlo problemātiku tādā schematiskā veidā. Atšķirība. Could internalize shame, which, which flows atšķirība, tā saucamā stigma, ar ko cilvēkam jāsastops, radot problēmas savai ģimenei daudzos gadījumos. Uh, Un nākamais ir eh, kauns un kaitējums. Divtūkstošdesmitā gada apvienotās karalistes eh, eh, tiesa pieņēma lēmu attiecībā uz tā saucamo haidī uz vairāku Kamerūnas eh, eh, pieteicēju prasību. Svarīgs punkts šajā punktā bija eh, tas, ka šie cilvēki varēja brīvi, neatkarīgi no savu partneru dzīmuma, neatkarīgi no savas eh, rases vai seksuālas orientācijas piedarības, eh, viņiem ir jādod iespēja eh, dzīvot brīvi, nebaidoties no vajāšanas. Tas būtu kā vadlīnija Eiropas Savienībai pie, dot iespēju cilvēkiem dzīvot brīvi bez bailēm. 2011. gadā Amsterdamā jūs e, lasīsit materiālos, tika skatīti vairāki būtiski jautājumi attiecībā uz LGBT prasībām. Šādu ir. Jūs redzēsiet, ka ir katru gadu tūkstošiem LGBT pārstāvi, kas meklē patvērumu Eiropā. Un mums būtu jādomā par aizsardzību eh, visiem LGBT pieteicējiem, kur izcelsmes valstīs likumdošana viņus kriminalizē pār eh, viņu eh, identitātes demo, eh, iz, eh, piemērošanu. Mums ir jānodrošina tas, ka nav, eh, nav jāmeklē valsts aizsardzība vietās, kur šāda krimināla likumdošana pastāv. Mums ir jāsaka skaidri ne noslēpšanas piemērošana, jo tā ir klusuma un mēlu dzīve. Now that silence was only for 10 un LGBTI izpratnē mēs runājam nevis pār mēnesi vai gadu ilgiem meliem, bet e, melošanu dzīves garumā. Un tad, kad tiek uzdots jautājums, kāpēc, kas ir Eh, līdzīgi kā gadījumiem, kas tika skatīti Vācijā par reliģisku vajāšanu. Galvenokārt tika norādīts, ka ir jāņem vērā pašidentificēšanās nepieciešamība šai neaizsargātai personai. Mums ir jābūt apliecinājumam, ka ir pastāv problēma attiecībā ar redzamību lesbietiem, ņemot vērā viņu neredzamību sabiedrībā. Šis jautājums ir jārisina, tāpat ir jādomā par aizsardzību uzņemšanas centros. No Eiropas likumdošanas perspektīvas ir jāapsveic Eiropas parlaments par to, ka tiek atzītas vajadzības pēc desmitajā pantā izklāti, izklāstītās eh, dzīvuma identitātes eh, atzīšanas nepieciešams. Tāpat mēs atzīstam, ka dalībvalstis var piemērot labvēlīgākus standārtus. Tāpēc desmitā panta izpratnē, kur sacīts, ka eh, dzīvuma orientācija varētu tikt iekļauta kā konkrēti sociālas grupas identificēšanā. Mēs gribētu angļu vārda teksta vietā might, jeb pieļāvuma formas vietā gribētu izmantot vārdu shall. Lai nebūtu, eh, kas eh, nozīmē nekādu šaubu šeit nevar rasties. Tajā pašā laikā bērni netiek bieži vien aizsargāti, ņemot vērā e, dzimuma gatavības e, e, likumu atšķirības. Bērni ir neaizsargāti, šeit nav runa par seksuālām darbībām, bet par identitāti. Procedūra direktīvā ir jāiekļauj dzimumu orientācija neaizsargātu personu īpašās vajadzībās un saskaņā ar nostājas dokumentu, gan saskaņā ar citām analīzēm. Tāpat arī jāņem vērā interviju un pārbaudas procedūras sarežģītība. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar šo jomu un nepieciešami pēc drošas telpas. Tāpat arī mēs runājam par pagātnes uh, pieredzi. Filips jau pieminēja šādus gadījumus. Tāpat arī mums ir jādomā par drošām trešām valstīm un vēlākām pieteikšanas procedūrām un pieteikumiem balstoties uz atsevišķām konvencijām. Runājot par uzņemšanas direktīvu 18. Eh, pantu, šajā sakarā mans viens klients bija transseksuāls no Pakistānas, un viņš E, tika identificēts formāli kā sieviete. Tas e, rada sarežģījumus uzņemšanas centros. E, šīs grūtības ar seksuālu orientāciju un dzimumu identitāti. Runāsim par ģimenes definīciju. Dublīnas divi ietvaros ir jāpiemina Šaku un Kofu gadījums, kas paplašināja ģimenes jēdzienu attiecinot to uz viendzimumu pāriem. Mēs zinām, ka ir bijušas atsauces uz šo astoto pantu, kā arī uz Strasbūras tiesas lēmumu. Mums ir jāatzīst, ka viena dzimuma ģimenēm tiek nodrošināta aizsardzība direktīvas ietvaros. Un Noslēgumā gribu sacīt, ka mēs runājam par e, vēsturisku periodu. 51. gadā tika izveidota. E, mēs runājam par vēsturiskas kļūdas labošanu. 51. gadā e, tika izveidot bēgļu konvencija. Un pirmā reize, kad Eiropa skatīja Eh, dzimuma orientācijas jautājums, tas bija 91. gads, un kopš tā laika mēs sniedzam aizsardzību ikvienam. Paldies pār šo ļoti eh, skaidro izstāstu. Es eh, gribu sacīt, ka visi runātāji atsaucās uz konkrētiem dosjē, un tas bija ļoti noderīgi. Un tagad mēs pārējām pie Žeroma bojā. Kā jau es sacīju, viņš ir eh, starptautiskās spīdzināšanas upuru rehabilitācijas eh, padomas loceklis par kurdu egzilu un Žerom, mēs dosim vārdu. Paldies, priekšsādātājs. Paldies, priekšsādātājs. Es, es, es pārstāvu uh, institūciju, par kur tik zinu. Es, es, es arī strā, mēs uh, strādājam Parīzē un uh, um, mūsu centrā vēršas ļoti daudz uh, cilvēku. Uh, Mūsu organizācija, par kur tiks ieva, ir arī starptautisku neatkarību uh, institūciju sastāvā 150 dažādu centru. Uh, mēs apvienojam daudz no šiem centriem at, atrodas Eiropā. Un tā ir viena no lielākajām pilsoniskajām uh, organizācijām, kas nodarbojas ar spīdzināšanas upuru rehabilitāciju. Uh, pieeju upuriem jānodrošina šiem centriem, ir nepieciešama palīdzība arī, lai viņi varētu vērsties tiesās un lai darbība atbilstu konvencijām. Nu, praktiski simts uh, tūkstošu spīdzināšanas upuru pasaulē vērš šādās organizācijās. Vēl atsaucoties uz šiem, um, uz, uz manis minēto, uh, ir ļoti, ļoti atšķirīga situācija. Tie, kas vēršas šajos centros, ir ļoti dažādi. Un ir centri, kas palīdz tūkstošiem cilvēku gadā, ir citi, kas ir tādi mazāki un kas strādā ar cilvēkiem, kas ir sociāli īpaši sarežģītās situācijās. Vairākums šādu centru sniedz daudzveidīgu palīdzību, ir ārsti, kas strādā ar pacientiem, kas palīdz psihoterapeitiskā veidā, arī tiek sniegt sociālā palīdzība. Tāpat arī, piemēram, kine, respektīvi, um, rehabilitācijas medicīnas pakalpojumi tiek sniegti un tā tālāk. Runājot par situāciju un par palīdzību o, tiem, kas vairs šādos centros Eiropā, nu, runāšu par sekojošu. Jo zinu, ka startautiski spīdzināšana ir absolūti aizliegta, bet tā eksistē um, vēl um, valstīs pasaulē. 20 līdz 30 procentiem no tiem, kas pieprasa patvērumu, ir bijuši upuri spīdzināšanai. Tie 2,9 uh, miljonu uh, patvērumu uh, pieprasītāji 2010. Uh, gadā um, Eiropā kas nozīmē, ka 180 tūkstoši uh, cilvēku ir uh, bijuši pakļauti um, spīdzināšanai. Šeit mēs runājam par īpaši ievainojumiem cilvēkiem. Viņiem parasti ir pieeja tikai no nu, tiem pavisam vienkāršajiem medikamentiem, bet viņiem ir nepieciešama arī psiholoģiska palīdzība, jo viņi ir cietuši ļoti sarežģītās uh, apstākļos. Tas ir nepieciešama upuriem, viņu ģimenēm, bet arī sabiedrībai kopumā. Tiesības uz veselības aizsardzību tiek vērtēts kā pamattiesības un arī atbilstoši pamattiesību ārtei. Bet ir jāsaka, ka atšķirība ir ārkārtīgi liela sabiedrībā un arī, arī Eiropas attieksmē. Lai šo atšķirību mazinātu, jāveido kopēji pieeja Eiropas Savienībā. Pat labam, tomēr ES pastāv uh, risks, jo finansējums iztek un um, cilvēktiesību un demokrātijas instruments pēc darboties un līdz ar to tiek pārtraukta šo uh, spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centru darbību, kas nozīmē, ka ļoti daudz upuru paliks bez palīdzības un šīs uh, palīdzības pārtraukšana centriem nozīmē, ka viņi zaudē no, mm, no nu, burtiski ļoti strauji 60% no viņu finansējuma un šī situācija ir ļoti sarežģīta. Tagad par uh, identifikācijas jautājumiem. Kā identificēt spīdzināšanas upurs? Te Brukēra kungs par to runāja un arī citi runātāji uzsvēra, ka jautājums par identifikāciju ir tas būtiskākais absolūti nepieciešams, jo, ja mēs redzam, ka tādiem īpaši ievainojumiem cilvēkiem vajadzētu baudīt īpaši pieeju, pieeju palīdzībai, aprūpei, specifiskai attieksmai un arī procedūras ziņā, jāsaka, ka ir nepieciešams identificēt šos cilvēkus, un tas ir uh, būtiskākais kā priekšnoteikums, lai varētu viņiem arī palīdzēt. Un domāju, ka identifikācija uh, Labākajā gadījumā tai būtu jānotiek pēc iespējas ātrāk, lai varētu atbilst eh, visiem specifiskajiem procedūras eh, um, aspektiem un lai varētu palīdzēt patvērumu pieprasītājiem. Tas, ko mēs eh, atbalstam, ir individuāla un agrīna pieeja proti cik iespējams ātri uh, patēram uh, meklēšanas procedūrā atpazīt šādus cilvēkus, lai vislabāk varētu viņiem uh, palīdzēt. Un uh, šādā izpratnē organizācija, par kur tiek zirst, un tās darbs ir, vēr, un citu organizāciju darbs ir vērsts uz to, lai uh, palīdzētu, lai sociālie darbinieki arī tiktu izglūt, izglītoti, jo viņi bieži saskars eh, pirmie ar eh, patvērumu prasītājiem. Ir tāds projekts, projekts ar nosaukumu produkt, Protect, jeb aizsargāt, ir ļoti daudz sološs un eh, šie identifikācijas pasākumi ir samērā labi es esmu arī atnesis uh, vienu brošūru. Šeit ir daži piemēri. Dažas no šīm brošūrām uh, ir izvietotas pie zāles ieejas. Ja to nav pietiekams, tad sakiet, mēs jums sniegsim visu nepieciešamo dokumentāciju par šiem jautājumiem. Un noslēgumā es gribētu teikt. Uh, par uh, dokumentāciju par spīdzināšanas gadījumiem. Spīdzināšanas upuriem ir uh, absolūti nepieciešama specializēta medikāli, uh, uh, medicīniska palīdzība. Tā palīdz pārvarēt spīdzināšanas sekas, ir nepieciešama arī juridiska palīdzība. Tas ir ļoti nozīmīgi. Izdzīvojušu uh, liecības, kā arī uh, medicīniski certifikāti un medicīniska palīdzība, kā arī apliecības ir nepieciešams. Uh, lai tās varētu pievienot patvērumu prasīšanas dokumentiem. Tas bieži tiek aizmirsts. Stambuls protokols tika attīstīts, lai uzlabotu dokumentācijas kvalitāti un lai novērstu to, lai šis um, patvērumu pieprasīšanas etaps būtu traumatizējošs spīdzinātajiem. Uh, Un jāsaka, ka ļoti kvalitatīvi izstrādātais protokols tiek reti izmantots, pārāk maz izmantots, lai arī tā izmantošana varētu būt ļoti veiksmīga. Un noslēgumā gribētu izslēgt trīs ieteikums, kas izriet no tā, ko es teiktu. Nu, pirmkārt, identifikācijas sistēmas izveidošana agrīnā stadijā patvērumu prasītājiem. Otrkārt, šīs ievainojamības uh, ievainot šādu īpaši jūtīgo cilvēku labāk aprūpa. Un m, mm, trešais. Uh, um, īpaši, medicīna, īpaši medicīnas spēku izsniegtu zīmju ievērošanu patvērumu procedūrā. Paldies! Very. Paldies! Ļoti skaidra bija arī jūsu uzstāšanās, jūs izklāsts, ieskaitot ieteikumus. Un Jūs runājāt arī par uzdevumiem, kas saistās ar situāciju spīdzināšanas upuru rehabilitācijas jomā. Tagad ir īss jautājumu un atbilžu rauns, tātad ir iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu. Paldies eh, sava ziņojumā. Eh, Papildu savam ziņojumam gribētu uzdot jautājumu speciālistam eh, spīdzināšanas upu rehabilitācijas jautājumos. Runājot par šīm personām, cik tālu ir identifikācijas saraksts nevis personām, bet valstīm, kurās tiek piemērots spīdzināšana, lai mēs varētu izmantot visus starptautiskos līdzekļus, lai apzinātos visas valstis, kurās līdz šim tiek piemērot spīdzināšana lai mēs varētu izdarīt spiedienu šeit Eiropas parlamentā. Eh, un lai šīs valstis mēs varētu skaidrunāt par tādām, kā par tādām, kurās tiek piemērot spīd, spīdzināšana, un eh, lai mēs varētu izdarīt spiedienu arī citās jomās uz šīm valstīm. Paldies! Euh, non, je peux, je peux bien sûr que. Nē, protams. Var pasvītrot to, ko jūs saka ikdienā. Mēs uh, mēģinam šos jautājumus skatīt uh, tādā izpratnē, lai atsauktos uz to, ka nu, būtībā ir ļoti sarežģīti šo ziņu arī dot tālāk, jo mūsu centros uh, jau daudzus gadus uh, Mēs atsakamies, ja mēs runājam par uh, tunisiešu situāciju, un Francijā Tunisija um, tika vērtēta nu, tikai kā valsts, kur ir patīkam doties uh, atvaļinājumā, un nekas cits. Un uh, runājot par uh, Amnesty International. Uh, secinājumiem un uh, ziņojumiem ir nepieciešama palīdzība, lai ļoti skaidri Uh, runāt par šiem jautājumiem. Paldies, ar to mēs atgriežamies pie citu runātāju pieminētā jautājuma par to, cik būtiski ir izcelsmes vēlsts norāda ziņojumos. Un tas ir arī viens no uzdevumiem, pie kā strādā Eiropas patvēruma atbalsta birojas. Un šeit es gribētu pateikties mūsu pareidiskusijas dalībniekiem, kuri sniedz ļoti skaidru, pilnīgu ieskatu savā darbā un nākošais panelis, kuru vadīs kolēģi Cecīlija Vikstrēma, kas attiecās uz nepilngadīgām personām, arī būs tikpat interesants. Paldies visiem, un tagad es nododu sap sapulces vadību Cecīlijai. Well, I hope that you had... Ceru, ka jums bija vismaz viena minūte, lai jūs varētu pasveicināt e, kādu, ko jūs neredzējat pirmīt. Tā, jums ir pus, e, e, pusminūte tagad, lai uzlūkot kādu, ar ko neesat tikušies un sasveicinātos. Bet tagad mēs pāriesim pie nākamās sēdes daļas. Mani sauc eh, Cecilija Vikstrēme. Esmu deputāti kopš 2009. gada un esmu referenti pārskata procedūrā. Mēs zinām, ka bērni ir neaizsargāti un sarežģītās situācijās. Eh, tie ir ļoti neaizsargāti. Šajā sesijā mēs uh, koncentrēsimies uz patvērumu meklētājiem bērniem. Mēs zinām, ka nepilngadīgi ir ļoti svarīgs horizontāls jautājums, kuru mēs skatām ikvienā patvērumu paketē. Mēģinot izveidot kopīgu Eiropas patvērumu sistēmas paketi. Tā kā šodien panelī piedalās trīs eksperti, es um, e, lieki netērēšu laiku, bet e, došu viņiem e, vārdu bez kavēšanās, lai viņi varētu dalīties ar savu pieredzi. Vispirms es dodu vārdu Rebekai Odonelai, kas ir e, mm, politikas lietu un, un speciāliste patvēruma meklētāju migrantu bērnu aizsardzības jautājumos. Uh, nozīmīgā bērntiesība aizsardzības organizācija uh, Save the Children, un šis birojs ir koncentrējies uz Eiropas uh, patvēruma likumdošanas pārskatīšanu, Eiropas atpakaļuzņemšanas direktīvas ieviešanu un darbības uh, plānu nepavadītiem nepilngadīgajiem. Tāpat arī viņi strādā ar atsevišķiem bērniem programmā. Uh, kas ir izveidojis tīklojumu ar 30 NVO visā Eiropā. Esmu tagad priecīga dot, eh, par iespēju dot jums vārdu, Rebeka Odonēla. Paldies priekšsēdētāji par ievadvārdiem. Paldies parlamentam par uzveicinājumu uzstāties jūsu priekšā un apspriest eh, šos jautājumus likumdošanas paketē. Protams, par, parlamenta nostāja tiks pieņemta pēc sarunām. Un kā Vikstoms kundze sacīja, mēs esam sekojuši jau ilgus gadus Eiropas patvērumu likumiem un sagatavojuši konkrētus e, priekšlikumus notiekumi attiecībā uz bērniem, bet šeit varētu būt bērni, kas ir kopā ar ģimeni, tie varētu būt arī bērni, kas vieni paši meklē patvērumu. Es gribētu runāt par galvenajām nostājām bērnu sakarā un bērnu statusu priekšlikumus. Un tad gribētu koncentrēties arī uz vairākiem specifiskiem notiekumiem, kas būtu jāņem vērā parlamentam. Kas sākuma punktu pieņemsim to, ka visās situācijās bērni ir jāskata kā individi ar savām tiesībām, un pirmkārt, kā bērni, neatkarīgi no viņu imigrācijas status, nepavadītu vai uh, Atsevišķu bērnu gadījumos viņiem ir jāsniedz īpaša palīdzība. Lai izvairītos no jebkura uh, neskaidrībām, gribu sacīt, ka mēs neuzskatām, ka nepavadīti nepilngadīgie, kas ierodas Eiropas Savienībā, uh, uh, ir jāievieto valsts aizsardzībā. Nē, drīzāk jāsaka, ka ir vienmēr jāņem vērā bērnu vislabākās intereses. Valstīm ir pienākums gan uh, Eh, balstoties uz starptautiskiem gan Eiropas Savienības principiem, rūpīgi izskatīt bērnu individuālos apstākļos un noteikt, vai šeit vai citā valstī šie, no, šie aizsardzība ir jāpiemēro un te ir jāņem vērā bērnu vislabākās intereses. Tas varētu izklausīties vienkārši kā veselais saprāts. Un vislabākie principi tiek iestrādāti Eiropas Savienības likumdošanā, un vēl jo labāk mēs tos redzam Eiropas patvērumu instrumentos. Ir apsveicami, ka e, šie principi kļūst aizvien redzamāk mūsu likumos. Tomēr ir jāizvairās no tā, lai Eiropas Savienība vienkārši e, pārkopē un pārlīmē to, kas ir bijis ierakstīts iepriekš, lai dalībvalstis var runāt par šo principu ieviešanu. Un lai no šiem principiem varētu tikt izveidota realitāte. Komisija jau ir nākus klāja ar patvērumu priekšlikumiem. Un šeit ir atsevišķas piesardzības klauzulas, eh, eh, pie, atsevišķi būtiski piesardzības pasākumi, kurus es gribētu pieminēt. Ir pasākumi attiecībā uz ģimenēm, bērniem, bet, eh, bet bērni tomēr nav redzami šeit, nav pat skaidras bērna definīcijas. Taču sarunās mēs panākam to, ka mēs labāk nodrošinām bērnu piekļuvību patvēruma procedūrai, ka tiek uzklausītas bērnu prasības un pienācīgi izvērtētas. Mēs apsveicam šo procesu. Tomēr mēs redzam iespēju uzlabot atsevišķus noteikumus un nosacījumus, e, un mēs redzam, ka parlamenta mērķis ir sniegt skaidrā, lielāku skaidrību Eh, piedāvātajos nosacījumos. Un tagad es sniegšu dažus piemērus. Pirmkārt, nav pārsteidzoši, tā ir aizturēšana. Aizturēšana tiks skat, eh, diskat, apspriest vēlāk, taču pirmajā pārskatītajā priekšlikumā uzņemšanas direktīvai komisija nāca klajā ar aizliegumu eh, aizturēt nepavadītus bērnus Otrajā eh, pārskatītajā priekšlikumā eh, tas tā kā tika iekļauts jaunajā priekšlikumā. Eh, nepavadīt bērnu aizturēšana var notikt, ja tas ir viņa interesēs. Un doma, ka tie tiktu ieslēgti, lai, aizsar, lai viņus aizsargātu, man izklausās kā paņemt no viduslaikiem. Un bērniem nekad nebūtu jāpierāda tas, ka viņu interesēs nav tikt ieslodzītiem. Parlamentam ir jāuzstāja, ka bērni nedrīkst tikt aizturēti. Un es gribētu sacīt, ka nākošu gadu notiks kampaņa attiecībā pret, lai pārtrauktu bērnu uh, ievietošanu aizturēšanas centros. Otrais jautājums - ģimenes uh, vienotība. Mēs zinām, ka ir definīcijas ģimenes locekļiem uh, Eiropas eh, pasākumus un parlaments eh, šajā sakarā nāca klajā ar eh, skaidrāku ģimenes, ar ierobežotāku ģimenes locekļu definīciju. Mēs gribētu parlamentu aicināt šeit tomēr atbalstīt komisijas priekšlikumu. Un ka E, ģimene ir jāskata vienoti un arī bērni ir ģimenes locekļi. E, tāpat arī ir jāceras, ka bērni, ja tie paliek vieni, ir īpaši neaizsargāti. Un e, dalībvalstu interesēs ir ļaut ģimenēm apvienoties. Un tagad es gribu uh, norādīt trīs punktus, ko vajadzētu stiprināt. Pirmkārt, pārstāvja aizbildņi. Ir jābūt pilnīgi skaidram, ka pārstāvji to loma ir aizsargāt bērnus un nodrošināt, ka tiek ņemts vērā viņu vislabākās intereses. Tas nozīmē, ka ir jā, tiem jābūt neatkarīgiem no jebkuras aģentūras, kas varētu būt ar citām interesēm. Piemēram, pārstāvji uh, nedrīkst nekādā veidā būt saistīta ar robežu vai imigrācijas aģentūru. Parlaments, protams, to atzina savā ziņojumā par uzņemšanas priekšlikumu, norādot, ka aģentūras vai personas, kuru intereses varētu iespējami konfliktēt ar bērna interesēm, nevar tikt. Um, tās nevar tikt uzņemties aizbildība. Mēs gribētu runāt skaidru valodu šeit, aizbildņi ir ļoti nozīmīgu lomu vecuma novērtējums. Tas ir ļoti plats un sarežģīts jautājums. Kā var noteikt bērnu vecumu? Un dalībvalstīm ir nepieciešams mehānisms, lai noteiktu, vai bērns ir bērns. Bet šeit es gribētu uzsvērt, ka nav precīza eh, zinātniska bērna novērtēšanas procesa. Būtu, eh, būtu lieliski, ja tāds būtu. Un parlamentam tas ir jāapzinās. Un, uh, un eh, dalību valstīm nedrīkstētu eh, dot iespēju vienkārši pēc rutīnas eh, kā rentgenā caurskatīt individus. Tālāk, Dublina 2 ir panākts progress attiecībā uz procesu, kādā veidā nepava, nepavadīti bērni ir nododami un pārvadami uz citu Eiropas Savienības valstu. Taču pie šīm procedūrām parlamentāri jāstrādā sīkāk, ņemot vērā bērnu vislabākās intereses, nodrošinot to, ka šāds transfers e, notiek, kādā veidā tas notiek. Un e, lai gūtu sīkāku informāciju, lūdzu ieskat, skatieties mūsu tīmekļa vietnē noslēgumā, grib pieminēt dažus vispārīgus argumentus šeit. Piemēram, daži, at, daži iebilst, dažas valsts iebilst, ka šādi maksā, eh, pasākumi izmaksā pārāk dārgi. Uh, un citi argumenti, bet parlamentam tie būtu rūpīgi jāņem vērā. Taču pirmkārt vēlos sacīt, ka šie argumenti nedrīkst uh, eh, atsaukt eh, uh, pienākumu nodrošināt pienācīgu likumisku aizsardzību, un dalībvalstīm ir jāatbild par gadījumiem, kad tās nav ņēmušas vērā bērnu vislabākās intereses. Otrkārt, uh, E, šos aizsardzības pasākums nebūtu, tie neizmaksā tik dārgi. Protams, mēs apzināmies dalību valstu e, dilēmu, ka tās nezin, kā e, izvērtēt bērnu vislabākās intereses, taču ir ļoti daudz, daudz dalībnieku, kas var palīdzēt šīs intereses noteikt. Mēs sadarbojamies ar ar EKREP par projektu eh, attiecībā uz eh, čeklistas izstrādāšanu dalībvalstīm attiecībā uz atgr atpakaļ atgriešanas procesu. Mēs sadarbojamies ar Somijas ministriju izstrādājot uh, detalizētas vadlīnijas bērnu intervijās patvēruma uh, meklēšanā. Mēs sadarbojamies ar UNHCR, ar UNICEF un ar daudzām citām struktūrām, kas strādā pie bērnu tiesību aizsardzības, un kopīgi mēs varam palīdzēt labāk nodrošināt aizsardzību. Noslēgumā mēs gribētu aicināt eh, parlamentu īstenot savu lomu un uzstāt, lai Eiropas patvērumu likumi sniedz Eiropas eh, Ehm, tiesisku struktūru, tiesisku ietvaru, kas vislabākā veidā nodrošina eh, neaizsargātu bērnu aizsardzību. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie nākošā runātāja, kas ir doktora Marija Estebanese, kas ir Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras juridiskās izpētes programmu vadītāja. Viņa strādā šajā matā kopš 2009. gada Un dodu vārdu tagad jums, doktor, un lūdzu mēģiniet pieturēties sev atvēlētājiem runas laikam, lai e, varbūt kolēģi varētu sesijas beigās uzdot kādu jautājumu. Paldies, cienītā kundze. Es gribētu sākumā pateikties e, Eiropas parlamentam un paldies par ielūgumu Līdz ar to es varu stāstīt par mūsu pieredzi darbā ar bērniem, kas prasa patvērumu. Es jau parādīju jums īsu apkopojumu dokumentiem, un dokumenta pilns, dokuments pilnā apjomā ir pieejams pie zāles. Tagad paraudzīsimies uz tiesību jautājumu. Mēs aptājājam bērnus. Tas tā ir tāda ap, aktīva iztaujāšana, jo viņiem bērniem, kas piedalās, ir tiesības uz aizsardzību 12. paragrāfu ietvaros. 336 bērni ir aptaujāti, vairākums no viņiem ir vecāks par 16 gadiem. Un mēs varam rast tādu um, <clears throat> ieskatu, cik tālu um, mm, praksa ir efektīva un kas ir izlabojams. Tāpat arī mūsu ziņojumā mēs esam izskatījuši pieredzi kādu, kas ir saistīta ar konkrētiem ieteikumiem. Tātad šī pieredze ir praktiska darba apkopojums. Mēs strādājam arī Eiropas integratīvo satīklojumu Par ko mēs runājam mūsu um, ziņojumā par bērnu um, tur, kur bērni dzīvo un kāds ir ietvars, izglītība, kultūras, jautājuma normas, brīvā laika, izmantošana, sociālā interakcija un uh, pieredze, kā arī veselības aizsardzība, darbs ar sociāliem darbiniekiem un tā tālāk. Tad arī tiesiski jautājumi, piemēram, likumīga uzrauga vai pārauga. Uh, kā arī aizbildņa iecelšana, kas pārstāv uh, šos bērnus un tā tālāk. Sākšu ar juridiskiem jautājumiem. Mēs esam Eiropas parlamentā un tas ir īpaši nozīmīgs jautājumiem. Bērniem šīs uh, likumdošanas procedūras arī ir ļoti nozīmīgas un bieži vien bērni vienkārši tā īsti labi nezin, kādas ir viņu tiesības un nezin, kā, kas, ar ko viņiem būs jāsaskars. Tādēļ šīs standarta procedūras dažkārt bērniem ir uh, ļoti nesaprotams un tās nav īsti piemērotas bērniem. Nav tādas standarta prakses, lai uh, intervijas tiktu uh, veikts vai bērnu iztaujošana. Šeit uh, vēl situācija jāmaina. Nākošais. Uh, tā ir uh, likumā uh, noteikta bērnu pārstāvniecība un aizbildniecība. Uh, tas ir kas tāds, ka bērni nemaz nezin, vai viņiem ir aizbildnis un kas, ir, kas ir šī persona un kādi uzdevumi tai būtu jāveic. Dalību valstīs ir arī ļoti dažāda šī situācija. Daudzās dalību valstīs daudzi pieaugušie domā, ka viņi ir bērnu aizbildņi. Mm, taču nevienmēr um, situācija ir skaidra. Tātad jautājums par uh, aizbildniecību un uh, pārstāvniecību tiesās un uh, procedūru ēstnašanā ir jāskaidro. Kā jau teicu, daudz bērnu nemaz nezin, vai viņiem ir likumi iecelts aizbildnis. Nākošais jautājums - vecuma jautājums. Kā rīkoties šai gadījumā, kā noteikt tieši uh, tā bērnu vecuma, kas pieprasa patvērumu, bieži vien tie ir medzīnas katabas izmeklējumi, bet arī šeit nav tādas vienotas normas, kā rīkoties. Ir jāiesaist bērns pats šajā metodē un vēl nav tagad pilnīgi skaidra situācija. Nākošais. Uh, ģimenes apvienošana, ja nepieciešams un ja tas ir vēlams. Šie jautājumi bieži vien ir ļoti sarežģīti. Bērni nāk no sarežģītām situācijām un ir grūti dažkārt atrast radiniekus. Protams, ka var ar ar sarkano krustu un arī ar nacionālajiem sarkanā krusta organizācijām sadarboties un a, meklēt piedarīgos, taču bieži tas ir a, neveiksmīgi. Tagad par procedūru kā tādu mēs bieži vien esam redzējuši, ka bērni visnotaļ ir gatavi a, runāt par patvērumu procedūru, kāda ir notikusi, taču daudz saka, tā ir pārāk gara. Uh, un bieži vien eh, viņiem nav pietiekami daudz informācijas par to lomu, kāda ir dažādiem cilvēkiem, kas viņus izjautā, kāda ir aizbildņa loma, kā ir, um, kāda ir situācija. Bieži vien nav pietiekami daudz tulku, un bieži vien tulki nepārzina dialektus vai arī vietējo izloksni, kādā bērni runā. <clears throat> Un tad arī uh, nākošais jautājums ir aizturēšana. Bērni īsti nesaprot, kādēļ viņi, nu, burtiski tā kā tiek uh, aizturēti uh, un turēti uh, apcietinājumā, jo viņi jau neko ļaunu nav nodarījuši dažās dalību valstīs. Bērni tādā slēgtās iestādēs dzīvo, kad tikko kā viņi ir ieradušies valstī un dzīvo šādās iestādēs līdz situācijas noskaidrošanai. Uh, Diemžēl man nav pārāk daudz vairs laika, tādēļ gribētu par dzīves apstākļiem vēl pāris vārdus izteikt. Daudz bērni, eh, ja viņi nav tādās eh, lielās eh, kolektīvās uzturēšanās vietās um, dzīvojoši, tad bērniem bieži vien patīk dzīvot uzņemšanas ģimenēs. Bet tas, kas viņiem liekas negatīvs, tie ir tādi uzņemšanas centri atbilstošas iestādes, kurās bieži vien nav aprīkā, aprīkots bērnu vajadzībām. Un bieži vien uh, tajās ir pārāk daudz uh, iedzīvotāju, un tas noved pie problēmām gan veselības aizsardzībā, gan higiēnā. Uh, bērni sūdz par to, ka šie uzņemšanas centri arī bieži vien ir tālu no pilsētu centriem, ka m, mm, tās nav labi, atēno, labi aprīkot, ka nu praktiski nav privātsfēras, ka um, arī ēdiens nav tas absolūti labākais un um, bieži vien arī nav ne televīzijas, ne interneta. Lielākā daļa bērnu eh, ir. Uh, pozitīvi vērtējuši veselības aizsardzību, bet daži tomēr saka, ka viņi nav bijuši uh, pietiekami izmeklēti vai arī nav nemaz izmeklēti šajos uzņemšanas centros, tur nav nemaz ārstu. Mm, bieži vien arī uh, speciālis, speciālisti ārsti nav bērnu skatījuši un arī uh, psihologi nav viņus uzklausījuši. Uh, arī nav pietiekami daudz kvalificētu tulku. Nākošā joma - izglītība. Lielākā daļa dalību valstu mēģina uh, bērns iesaistīt uh, publiskajā izglītības uh, sistēmā šajās uh, dalību valstīs, taču dažkārt uh, ir uh, sarežģīti bērniem pilnībā integrēties tādēļ, kā viņi nerunā šīs valsts valodā, Un daudz bērni, kā jau eh, teica, <clears throat> eh, uzsver to, ka ir nepieciešama īpaša palīdzība šajā gadījumā valodu kursi. Diskriminācija un arī ļaunprātīga attieksme. Šis ir tāds ļoti uh, sarežģīts jautājums. Daudz bērni negribēja par uh, šo jautājumu runāt un paši to neuzsvēra, iesaistoties sarunā. Uh, Daži no viņiem sūdzējās, ka viņiem bija aizvien jāatkārto, kāda, uh, kāda traumatiska pieredze viņiem ir bijusi, uh, un kas ir minēts uh, patvēruma uh, piešķiršanas do, pieprasījuma dokumentos. Tātad su, secinājumi ir sekojoši. Izvērtējot to informāciju, kādu esam saņēmuši no bērniem, ir atšķirīgi bērniem mm, bija arī ļoti atšķirīgi viedokļi atkarībā no tā, no kurienes viņi ir ieradušies un tieši kur viņi ir uh, bijuši un kurā uh, es valstī viņi ir mm, pieprasījuši patvērumu. Eksistē tāda Stokholmas programma, kuru Eiropas padomu savulaik pieņēma, un šeit um, tieši uzmanība tiek pievērsta eh, bērniem bez pavadījuma, kas ir nepilngadība, Un jāsaka, ka mm, robežu kontrolēm nevajadzētu būt tik ļoti uh, striktām attiecībā uz šiem bērniem. Paldies! E- Paldies! Jautājums par to, vai 15-gadīgam Afgānim ir kādas tiesības, tas ir jautājums, kas ir varbūt viss noslēpumainākais jautājums, uz ko vispār nav īsti atbildes. Un tagad došu vārdu Ferštegema kungam. Viņš ir Nidos pārstāvis, tā ir nepavadītu nepilngadīgo patērumu meklētāju Nīderlandē aizbildības, aizbildnības aģentūra. Jūs uzņēmāties iniciatīvu izveidot tā saucamo NG iniciatīvu, kurā ir iekļautas daudzu vairāku Eiropas valstu aizbildnības institūcijas un savienojušās tādā kā tīklā. Tagad lūdzu jums vārds. Liels paldies! Paldies par ielūgumu uz šo uzklausīšanu par ne, arī par nepilngadīgajiem patvērumu meklētājiem. Mums ir vairāk nekā 30 gadu pieredze, un es gribētu jums paskaidrot, kāpēc ir nepieciešama neatkarīga organizācija, kas nodarbojas ar nepavadītiem nepilngadīgiem, kas meklē patvērumu. Mēs redzam, ka aizbildnības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīgas. Tas attiec gan uz to struktūru, gan darbību, gan arī tādu kā ekspertīzi. Un runa ir par ļoti daudziem jautājumiem, par pieprasījumu, patvērumam, par um, aizturēšanas apstākļiem un citiem jautājumiem. Uh, ja nav aizbildniecības institūcijas, tad ir tā vietā cita struktūra, kam jādarbojas saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. Bet daudzos gadījumos nav ņemtas vērā nepilngadīgā intereses, un daudzos gadījumos nepavadītie nepilngadīgie nesaņem pietiekamu aprūpi gan atbildība, gan pārskat atbildība ir vissāpīgākie, neatrisinātākie jautājumi. Protams, ka ir nepieciešama resursa un jābūt skaidram mandātam organizācijai, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas. Un es jums parādīšu, kāpēc ir nepieciešama aizbildniecības institūcija, izmantojot divus piemērus, un abos šajos gadījumos aizbildnības iestādei ir centrālā loma. Un mēs redzēsim, ka vienā no situācijām runa ir par to, ka um, mazs bērns uh, nevar dzīvot kopā ar saviem vecvecākiem, kas atrodas citā Eiropas Savienības valstī, bet otrā gadījumā runa ir par meiteni, kam ir tā saucamā Dublinas prasība un kas tika atgriezta citā Dublinas līguma valstī, kur nekāda aprūpa viņai netika sniegta. Un jūs redzēsiet šajos piemēros, ka lielā daļā Eiropas valstu nav viegli um, rīkoties saskaņā ar bērna interesēm. Pirmais piemērs ar šo meiteni no uh, Lībijas uh, vārdā Eru, kas nāca no Eritrejas. Viņa ieradās Eiropā 2008. gadā 14 gadu vecumā koka laivā no Lībijas un uh, kopā ar pārējiem pasažieriem viņa tika uzņemta krastā un aizvesta uz uh, bēgļu nometni, kur uzturējās astoņus mēnešus. Viņa satika arī savus um, tād, citus cilvēkus no Eritrejas, kas sniedz viņai atbalstu. Pēc tam, kad šī bēgļu nometne tika slēgta, viņa nonāca uz ielas un uh, pelnīja iztiku uh, um, ubagojot. Tā tas ilga mēnesi, un pēc tam uh, eritrejiešu ģimene palīdzēja viņai nonākt Nīderlandē. 2009. gada jūnijā Eru ieradās Nīderlandē un pieprasīja patvērumu. Jūlijā, 15 gadu vecumā, viņa tika uzticēta Nidos aizbildnībai. Viņas uh, pieprasījums tika noraidīts, jo viņa bija izturējusies jau citā Dublinas uh, valstī. Līdz ar to viņai bija tā saucamā Dublinas prasība un 10. gada septembrī uh, Viņa tika deportēta neraugoties uz Nidos protestiem. Tātad viņai bija jāatgriežas šajā pirmajā Dublinas nolīguma valstī, un viņa tika deportēta 2010. gada septembrī. Nidos centās uh, panākt to, lai palīdzības organizācijas sniegtu viņai atbalstu tajā citā valstī. Uh, Nidos saņēma solījumu, ka, ka šo meiteni sagaidīs lidostā, bet galu galā viss izrādījās pavisam citādi. 10. gada oktobrī Ero atgriezās Nīderlandē un pieteicās Nīderlandes administratīvajās iestādēs. Tagad Nidos varēja sniegt viņai palīdzību un uzzināt arī, uh, Eh, kas bija noticis tajā citā Dublinas valstī. Viņa tika aizvest uz cietumu un tur saņēma vēstuli, ka viņai valsts ir jāatstāj, un pēc tam viņu vienkārši palaida, iet, eh, palaida ielā. Un viņa dzīvoja uz ielas, gulēja zem tilta, un viņai bija jāubago, lai varētu iztikt. Vairāk kārt viņa tika izvarot un piekauta. Viņa baidījās vērsties policijā, un galu galā viņa nolēma atgriezties Nīderlandē. Nidos bija pārliecināts par šī stāsta patiesumu un uh, iepazīstināja ar to valsts sekretāru un atbildīgo ministru. To parasti tā nedara, un Nidos to dara tikai atsevišķos gadījumos, kas ir sevišķi bīstami. Un līdz ar to Eiru piešķīra patvērumu. Nu, šajā brīdī uh, psiholoģiskā ziņā viņa jūtas ļoti slikti, uh, viņa visu laiku, viņai ir jādomā par to, ko viņa pieredzēja tajā citā valstī, un, un viņa ir pārcietusi tiešām ļoti daudz. Pašlaik tiek domāts, kādu psihosociālu palīdzību vēl viņai varētu sniegt, bet šobrīd viņa nav gatava šādu palīdzību saņemt. Otrais gadījums uh, feizī, tad runa ir par uh, mazbērnu feizī, un šis bērns piedzima Irānā, viņa tēvs tika nogalināts, viņa māte afgāņu tautības aizbēga uz Irānu kopā ar bērnu un, un viņa māsu. Uh, viņas uh, tad mātes vecāki nāk no Lielbritānijas Un tā kā viņi raizējās par savus meitas un mazbērnu nākotni, viņi ieradās Irānā un kopā ar meitu un mazbērnu centās no Irānas izbraukt. Dubais lidostā uh, Feizī māte un mās tika arestētas un aizturētas, joprojām viņas atrodas cietumā Dubaja, iespējams viņas tiks izraidītas uz Afganistānu. Vecvecāki turpināja ceļojumu ar uh, bērnu Feizī un viņiem izdevās iesaisties lidmašīnā uz Amsterdamu, ierodoties Nīderlandē, uh, pārvadot viņu pases, bija redzams, ka viņu ceļošanas dokumenti ir kārtībā, bet Feizī bija viltota pase. Un vecvecāki atzina, ka Feizī pase ir viltota, un pēc vairāku dienu aizturēšanas un aizdomām par cilvēku tirsniecību vecvecākiem atļāva braukt tālāk, bet mazbērns tika paturēts, aizturēts. Un šajā brīdī, kad iesaistījās Nīdos un uh, sagādāja mazbērnam auģu ģimeni, Uh, eh, Nidals uh, eh, uzskata, ka bērns nav, uh, bērnam nenāk par labu, ja viņu uz ilgu laiku šķir no ģimenes. Un tad mūsu interesēs ir nodrošināt, lai bērns atkal dzīvotu kopā ar saviem vecvecākiem un mā, bērna māte piekrita, ka bērns dzīvos ar vecvecākiem, jo uzskatīja, ka dzīve ar viņu kopā šobrīd varētu būt bērnam bīstama. Nidos vērsās apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībā, imigrācijas un naturalizācijas pārvaldē un arī ārlietu ministrijā, lai noskaidrotu, kā vislabāk atgriezt mazbērnu pie viņu vecākiem diemžēl eh, rezultātu nekādu nebija. Vērsāmies arī centrālajā iestādē, kas atzina, ka situācija ir ļoti mm, sarežģīta un īsā termiņā neko izdarīt nevarēs, lai Feizī varētu atgriezties pie vecvecākiem eh, Lielbritānijā. Un līdzīgā situācijā pagāja divi gadi, pirms bērns atgriezās ģimenē. Izmantot eh, Dublinas procedūru, Nido sāka sarunas par atgriešanos Lielbritānijā. Un pagāja seši mēneši, izmantojot visātrāko procedūru. Un IND pieprasīja uh, dokumentus, kas būtu spēkā. Nidos sagādāja šos dokumentus no vecvecākiem. Uh, un nogādāja tos arī Britu iestādēm. Un galu galā pēc Britu iestādes prasības Nidos uh, pieprasīja arī DNS analīzi, kas tika veikta, apliecinot, ka mazbērns un viņa vecā, vecvecāki ir viena ģimene. Pagāja vēl trīs mēneši. Uh, šo laiku Nidos regulāri konsultējās ar bāriņu tiesu par aizturēšanu un kontaktējās arī ar sociālajām, uh, sociālās aizsardzības iestādēm vecvecāku valstī un turpināja sniegt atbalstu bērnam un tā auģu ģimenei. Un tāpat Nidos pagāja vēl vairāk mēnešu un galu galā uh, Uh, bāriņtiesā uh, Nīderlandē uzticēja Nidos šīs funkcijas un ļāva, tad uzticēja paveikt šo ģimenes atkal apvienošanos. Un šajā laikā vecvecākiem bija iespēja apmeklēt bērnu Nīderlandē. Pašlaik Feizī 11 mēneši uzturās Nīderlandē un ir sasniedzis 18 mēnešu vecumu. Uh, Un Nīdos ir noteicis, ka jo ilgāk Feizī uzturēsies auģu ģimenē, jo vairāk viņš atsvešināsies no savas ģimenes, runājot arī par valodas, uh, par valodas apguvi, kultūru un paražām. Tas noteikti nav bērna interesēs. Ar šiem diviem piemēriem es gribēju parādīt īpaši smagas situācijas, kurās nepilngadīgie un nepavadīti nepilngadīgie patvērumu meklētāji var nonākt. Uh, ja aizbildnības nav. Un šeit ir grūti pateikt, um, vai gluži otrādi, nav nekādu šaubu, ka bērnam interesēs ir tikt, uh, ir nonākt atpakaļ savā ģimenē. Un nedrīkst pieļaut, ka izmantojot uh, vājumu, uh, cilvēki vienkārši mēģina iedzīvoties uz vai gūt labumu no šādiem mazgadīgajiem. Es uzskatu, ka uh, šādiem, šādi bērni šādās situācijās nedrīkst ciest tikai tāpēc, ka Eiropas Savienības valstīs valda birokrātija. Ir nepieciešamas aizbildnības iestādes, kas rīkoja saskaņā ar bērna labākajām interesēm izmanto uh, ekspertīzi, ekspertu zināšanas. Un uh, bērniem ir jātiek apvienotiem ar savām ģimenēm. Un vēl es gribētu pateikt, ka Dubli, Dublinas prasību gadījumā bērnu vai nepilngadīgo drīkstētu nodot tikai no vienas aizbildnības aģentūras citas aizbildnības organizācijas rokās. Uh, ir jābūt atbildīgai iestādēji. Un Engi vārdā varu teikt, ka mēs esam spējīgi uz, norganizēt šādus, šādu transfertu un mēs gribētu, lai mums būtu partneri visās Eiropas Savienības valstīs. Tas nozīmē organizācijas, kas eh, ņem vērā bērna intereses. un jāatzīst, ka ir valstis, kuras formāli tā kā ir izpildījušas Eiropas Savienības noteikumus, bet praktiski šīs aizbildnības uh, aģentūras neeksistē vai nedarbojas pietiekami labi. Paldies! Nā. Paldies! Kā, kā jūs redzat, laiks skrien, mēs. Uh, E, šorīt sākām ar pirmo paneļu diskusiju, kas ilga pusstundu vairāk nekā paredzēts, tāpēc es nevaru dot vārdu e, kolēģiem, lai uzdot jautājumus, bet sekretariāts tos e, ievācis un ievāks rakstveidā, un mūsu eksperti varēs jums arī rakstveidā sniegt atbildi. Noslēgumā gribu sacīt, ka ir ļoti svarīgi lai mēs ņemtu vērā bērnu vislabākās intereses, veidojot kopīgu bē, eh, Eiropas eh, patvērumu sistēmu un kā 21. gadsimtā ievietošana aizturēšanas centrā eh, nebūtu pieļaujama Eiropā. Uh, Bet tagad es vēlos pateikties visiem diskusijas dalībniekiem un novēlu jums jauku dienas turpinājumu un turpināsim strādāt kopā mēs, un iet kopā. Mēs zinām, pa kādu ceļu mums ir jāiet un kāds ir mūsu termiņš, kas ir jāsasniedz līdz 2012. gada beigām. Paldies! of not being in compliance with the international un par izvairīšanos un jāizvairās no tā, ka mēs nenonākam eh, nesavietojumā situācijā starptautisko likumdošanu, kas varētu novest pie e, nolēmumiem no Eiropas, e, Eiropas justīcijas ties un cilvēktiesību ties. Bet tagad runā, mēs būtu varējuši runāt par drošajām valstīm, Lībe iemīļoto tematu, tā arī par, kā arī par saržģītām procedūrām. Un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja paliks laiks. Tomēr šobrīd es sniegšu pārskatu vienam no galveniem principiem, balstoties, kur ir veidota pārskatīšanas procedūra. Tā saucamais frontloading princips. Uh, Kas tas īsti ir? Eh, frontloading nozīmē ņemt vērā visus elementus pašā procedūras sākumā. Frontloading nozīmē izveidot procedūru, kas eh, dod iespēju pieņemt saprātīgā termiņā lēmumu pirmajā instancē, lēmumu, kas tiek apstiprināti otrajā instancē, jeb apelācijā, un kos, kas netiek uh, uh, apgāsti kasācijā. Tas nozīmē labi lēmumi, kas atbilst eh, noteiktajām procedūrām, atzīst eh, to, ka persona var tikt vajāta izcelsmes valstis, vai tā būtu Somālija, Irāka vai cita valsti. Kvalitatīvs lēmums nosaka, E, ko lēmums palīdz izglābt dzīvību. Un palīdz nodrošināt starptautisku aizsardzību un kvalitatīvs lēmums, kas, pieņem, kas ir pareizs jau no pirmās reizes. Un šis frontloading varētu būt kā priekšrocība patvērumu meklētājiem un eh, paredz to, ka patvēruma meklētāji nedzīvo neziņā eh, nebeidzamu laiku, tāpat arī tās, eh, tas dot priekšrocības dalība valstīm. Jo mazinātu izmaksas, taiskaitā tās, kas ir saistītas gan ar uzņemšanu, gan ar apelācijas procedūrām kā arī e, nozīmē to, ka pabalsti mājoklim, apģērbam un tā tālāk ir jāparedz uz īsāku laiku. Un ja visos e, lēmumos tiktu pieņemt, ņemt vērā visi elementi, kas ir jāņem vērā, tad būtu mazāk apelācijas lēmumu e, un nebūtu, nebūtu 20% e, noraidīto e, pieteikumu, kas tiek attaisnot apelācijā. Un atsevišķās dalībvalstīs es šeit nerunāju e, par Eh, es šeit runāju par dalībvalstīm, ap 20% no sākotnēji noraidīto pieteikumu apelācijas kārtībā tika atjaunot. Tas ir ļoti liels skaitlis, kas ir ar nozīmīgām sekām, kas mudina daudzus, eh, daudzus patvērumu meklētājus iesniegt apelāciju. Ja es neiesniegtu apelāciju, zinot to, ka 20% E, tiek e, apstiprināta apelācijā. Es, es, es viņu vietā darīju tieši tāpat. E, papildus šeit ir juridiskā palīdzība, tiesvedības izmaksas. Un ar frontloading lielākā daļā negatīvo, jeb noraidīto lēmumu tiktu apstiprināti pirmajā instancē. Un tas eh, mazinātu apelāciju skaitu un nozīmētu ekonomisku eh, priekšrocības eh, dalībvalstīm. Tas arī nozīmē front loading. Saprotiet to pareizi jau no paša sākuma. Un tas eh, krietni vien mazinātu šādu eh, nepamatoto apelāciju skaitu. Tāpat eh, būtu šajā gadījumā jāparedz attiecīgas lemējiestādes apmācība, informācijas sniegšanas uzlabošana, informācijas un pieredzes uzlabošana, at, kā arī informācijas apmaiņa kopumā. Vesela rinda dažādu citu dokumentu un ziņojumu. Kā mēs redzam, attiecīgās eh, instants apmācība ir ļoti būtiska. Ja eh, lēmēja iestāde ir labāk apmācīta, tad tā vieglāk eh, identificē visus aizsardzības eh, pieprasīšanas gadījumus. Ap, apmācība ir būtiska, lai pieņemtu pareizo lēmumu no pirmās reizes. Es domāju, ka tas varētu būt pats par sevi saprotams. Tomēr pirmīt es pieminēju pētījumu Eh, kurā izrādās, ka lielākā daļā no analizētajām dalību valstīm netiek eh, intervijās iek, eh, intervētājiem pieprasītā zināšana starptautiskajās tiesībās vai cilvēktiesībās. Atsevišķās dalībvalstīs nav minimāls izglītības prasības un trīs, trijās valstīs nav noteiktas nekādas obligātās apmācības vai iemācības līmeņa pieņemot darbā eh, šos darbiniekus. Tādējādi mēs redzam, ka tas dramatiski var ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Kopš 2012. gada janvāra Eiropas patvērumu birojas pārņems Eiropas patvērumu programmu, kas ir pro programma, kas ir izveidota praktiski sadarbojoties un ko finansē Eiropas bēgļu fonds. Un būs svarīgi tas, lai attiecīgās lēmēju iestādes apmācība arī iekļaut šo programmu. Tālāk runājot par informācijas sniegšanu, pie, jāpie, ir jāpieprasa dalība valstīm sa, e, paredzēt e, eks, ie, ie, iespēju atsaukt pieteikumu es varētu runāt sīkāk par frontloading eh, priekšrocībām, tomēr es apzinos, eh, ka man ir ļoti maz laika, un es gribētu noslēgumā sacīt, ka Eiropas Savienības un dalību valstu interesēs ir pieņemt maksimāli drīz patvērumu paketi, kā arī kopīgās procedūras, lai nu, piešķirtu uh, aizsardzības statusu un palīdzētu tādā veidā dalību valstīm gan ietaupīt naudu, gan glābt cilvēku dzīvības. Paldies uh, par šo izsmaļošo stāstījumu, par šo jautājumu un uzreiz arī dodu vārdu Anna Šarlota. Uh, Nigo, viņa pārstāv Eiropas Savienības pamatiesību aģentūru, vienlīdzības un pilsoņu tiesību nodaļas programmu vadītāja viņa ir, un viņa runās par vēl citu aspektu, proti par tiesībām saņemt informāciju procedūras ietvaros. Lūdzu, jums vārds un, ja iespējams, saprātīgu, teiksim, laika brīdi runājiet. Merci. Thank you very much, Madam Chair. Thank Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies arī par iespēju šeit uzstāties. Es uh, gribu pateikties par uh, iespēju piedalīties šajā pasākumā. Tagad par uh, frontloading uh, jautājumu. Es uh, prezentēšu projektu kas um, tika pabeigts 2010. gada rudenī. Runa iet par speciālu perspektīvu at, un to, kā vērtē patvēruma meklētāji uh, um, procedūru, kas uh, viņiem jāizmanto. Runiet par to, ka patvēruma meklētāji jāinformē, un jautājums ir par to, cik tālu tas ir skaidrs kā jāiesniedz patvērumu pieprasījums, kāda ir šī procedūra un kādas ir tiesības un pienākumi šīs procedūras ietvaros. Ja šis pieteikums ir pamatots, tad pretendentam jāpaskaidro, ko mēs sagaidām, vai arī drīzāk, ko mēs nesagaidām šajā procedūrā, kāda tā ir. Es varu tikai piekrist ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos departamenta pārstāvim. Par pētījumu pašu 900 patvērumu pieprasītāji tika apjautāti. Arī mm, dalībvalstīs notika dažādas sarunas. Patvērumu meklētāji nāca no 65 sarž, dažādām valstīm. Bieži vien uh, patvērumu pieprasītāji vienkārši nesaprot, ko no viņiem sagaida valodas barjeras dēļ. Nav pietiekam uh, piemērotu tulku. Un uh, viņi dažkārt nevar vienkārši arī ar uh, juristiem runāt, jo dažkārt viņi, viņiem jāizmantot tulks, kas nāk no citām valstīm un runā gluži vienkārši citās valodās. Līdz ar to šī procedūra ir ļoti sarežģīta tā, ka mm, procedūra vairāk balstās uz rakstveida informāciju. Bet patvēram meklētāji uzsver to, ka ir liederīgi arī mutiski diskutēt šos jautājumus, tādēļ, ka šī informācija tiešām ir ļoti nozīmīga. Bez informācijas slēgšanas mm, viņi nesaprot, kāda ir procedūra un nevar atsākties, piemēram, uz astoto pantu hartā, kas nosaka tiesības uz patvērumu. Kā arī kādos situācijās viņi var būt um, pārvesti uz kādu citu da, uh, dalību valsti. Uh, Viņiem arī nav skaidrības par to, ka balstoties uz 47. pantu pamatiesību hartā, viņi var arī apstrīdēt lēmumu. Visi šie ir tādi aspekti, eh, kas nav pietiekami eh, skaidroti. Tāpat arī eh, nav informācijas par to, ka dzimumu orientēti, dzimumu specifiski pieteikumi var tikt iesniegti. Un uh, tās visas ir tādas uh, lietas, kas ir jāskaidro. Tagad par uh, Dublins protokolu. Sešās valstīs uh, patārama meklētāji mm, īsti nezināja, kāda ir darbību secība, un viņi nezināja, kādos apstākļos uh, varētu notikt viņu pārašana uz kādu citu dalību valsti. Tagad par pieteikumu noraidīšanu jākonstatē sekojošais. Patvērumu pieprasītāju, eh, preferē, patvērumu pieprasītājs uh, informē par apstrīdēšanas iespējām, bet nav pietiekami daudz pamatojumu, un arī šīs sarežģītās procedūras patvērumu meklētāji nevienmēr saprot. Tagad par juridisko situāciju, par uh, valodu prasībām, kādas ir, uh, kāda ir situācija Eiropas Savienībā. 12 dalību valstīs informāciju par patvērumu procedūru tiek sniegta valodā, kuru patvērumu pieprasītājs vai pieprasītāja saprot. To jūs redzat šeit uh, slaidnē, tumšā krāsā iekrāsoti. Nākošā kategorija iesvītrotās valstis, tās ir uh, valstis, kurā patvērumu uh, meklētāji informē valodā, kuru viņš varētu saprast. Un tad pārējās valsts, kurā šis jautājums nav likumā noteikts. Nākošais jautājums. Kā patvērumu meklētāji vērtē viņiem pieejošu pieejamo rakstisko informāciju? Vairāk nekā pusē no ES dalību valstīm patvērumu meklētāji informāciju saņēma uh, dzimtajā valodā vai valodā, kuru viņi saprata. Dažās citās dalību valstīs uh, viņiem tika sniegta informācija, kas bija atšķirīga no dzimtās valodas, bet kuru viņi uh, saprata. Jākonstatē, ka trīs no šīm dalību valstīm ir pieņēmušas likumus, kas nosaka to, ka informācija jāsniedz patvēram meklētājam saprotamā valodā. Un ir divas dalība valstis, kurā informācija ir pieejama tikai šo valstu valodās. Un ja mēs paraugamies uz valodu skaitu, kurās ir pieejamas brošūras, par procedūru. Nu, tā ir pamata uh, informācija, pamata informācijas avots uh, uh, patvēru meklētājiem. Tad mēs redzam, Vācijā šīs brošūras ir pieejamas 59 valodās, Austrijā 40, Čehre, Čehijas republikā 37 valodās un vismazāk um, Francija, Grieķija, Lietuva, Portugāla, Latvija, Igaunija un tā tālāk. Šajās valstīs bija vismazāk valodās pieejams e, in, rakstiskās informācijas plašovars. Šīs pieminētās a, valstis, to starp a, pāris bija tādas, kurās a, nemaz nav likumdošanā noekarotas prasības un tiesības pieprasīt rakstveidu tulkojumu vai arī sniegt rakstēju tulkojumu. Un tagad uh, atcerēsimies, cik daudzas, cik daudz dažādu nacionalitāšu patvērumu uh, meklētāji pieprasa uh, patvērumu. Tās bija 142 nacionalitātes vai tautības 2010. gadā. Tad redzam, kāda ir situācija. Par mutisko informāciju. Par to runājot, jāsaka, kā patvērumu meklētāji teica, ka bija ļoti liederīgi kā papildinājumu citiem informācijas veidiem saņemt mutisku informāciju. Un tad, kad tas bija interaktīvi, tad izpratnes līmenis pieauga. Ļoti būtiski ir, lai tulkojumi vai mutiskā vai arī rakstiskā tulkojuma kvalitāte būtu augsta. Tagad nākošais jautājums. Nu, iedomāsimies, ka procedūra virzās un, nu, gluži pēc neilga laika tiek gaidīts lēmums. Un mēs izskatījām, cik ilgā laikā uh, lēmums par uh, patvērumu piešķiršanu vai nē iztulkots ir pieejams uh, pretendentam. Tātad pilnīgs vai daļējs paziņojums rakstveidā iztulkots tika uh, tajās valstīs sniegts, uh, kuras ir tumši iekrāsot, svītrotajās valstīs bija tikai mutisks paziņojums. Uh, tajās valstīs, kas ir atzīmētas, iesvītrotas, un tajās valstīs, kurā, kuras ir pelēkā krāsā iezīmētas, nebija vispār nekāda rakstiska paziņojuma. Tātad lielākā daļa no patvēruma meklētājiem saņēma ziņu, ka viņi var arī uh, apstrīdēt lēmumu, bet nevienmēr viņiem ir skaidrs, kā viņiem ir iespējams prasīt tiesisku palīdzību. No kurienes esam gluži informāciju? Šīs informācijas ticamība ir ļoti būtiska tumšā krāsā iezīmētās valstīs liederīgākās informācijas savots bija nevalstiskās organizācijas. Valstīs, kas ir palēki izvītrotas, ir tās, kurās valsts iestādes liederīga informācija sniedz, un pelēki iekrāsotās valstīs informāciju patvērumu meklētāji saņēma no sociālajiem tīkliem, no draugiem, no ģimenes locekļiem un tā tālāk. Noslēgumā jākonstatē, ka Eiropas pamatiesību aģentūras viedoklis ir tāds, ka informācijai jā, jātiek sniegtai mutve, mutiski un rakstiski un tādā valodā, kuru patvērumu meklētājs saprot. Šai normai jābūt uh, ietvērtai dalību valstu likumdošanā, un tai jābūt vienotai Eiropas Savienībā. Nu, katrā gadījumā tas ir tas labākais, ko mēs konstatējām. Tātad informācija mutiski un rakstiski. Tagad nākošais jautājums rakstveida informācija. Tā, to noteikti jāsniedz arī uh, Uh, sieviešu kārtas patvērumu meklētājiem. Sievietes jāinformē par to, ka pat, ja viņas kopā ar vīriem iesniedz uh, dokumentus, viņām ir tiesības iesniegt atsevišķu patvērumu uh, mm, pieprasījumu, un viņām ir tiesības, lai uh, iztaujāšanu interviju uh, veiktu kāds viņu pašu uh, dzimumu intervētājs. Paldies, ka uzstājāties tik ātri. Tūlīt pat arī došu vārdu Krispolit, kas runās par juridiskajiem jautājumiem un a, iespējamo palīdzību. Paldies! Paldies! Labdien! Man nav nekādu skaistu PowerPoint prezentāciju, runāšu tikai izmantojot savu balsi. Es sākšu ar reklāmu. Akre, ekre nozīmē Eiropas padomes bēgļu un izsūtīto personu jautājumos. Mums ir 69 dalībvalstis, un tā ir arī tāda pan-Eiropas institūcija. Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties tieši šajā frontloading sesijā. Ekre eh, ar to nodarbojas jau ilgstoši un mēģina to arī popularizēt un ieviest. Sevišķi arī diskusijās par bēgļiem un izsūtītām personām. Ņemot vērā to, cik mums ir laika, Es vispirms izklāstīšu ekres viedokli par frontloadingu, kā tam vajadzētu izpausties, un tad mēģināšu izklāstīt īsi par instrumentiem, ko mēs domājam, kā frontloading varētu ieviest patvēruma meklēšanas sistēmās. Un trešais, es centīšos piedāvāt jums dažas idejas par šiem grozītajām direktīvām. Par frontloadingu jums jau sniedza paskaidrojumus, kas tas ir. Mēs to definējam kā finansēšanas politiku un patvēruma um, aktivitāšu uh, vai patvērumu organizāciju aprīkošanu ar nepieciešamajiem līdzekļiem un arī ekspertīzi, lai tās varētu sekmīgi strādāt. Un mēs uzskatām, ka frontloading nav tik daudz runa par procedūru pātrināšanu, bet gan par kvalitātes uzlabošanu procedūrās. Un, protams, ka to jūs saprotat, bet tā pašā laikā, ja fraudlanding tiek ieviests pareizi un resursi tiek uh, sameklēti un uh, tad, protams, arī lielākajā daļā gadījumu patvērumu meklēšanā ir iespējams efektīvi samazināt izmaksas, lai izvairītu, vai izvairoties, piemēram, no liekām prasībām vai liekām apelācijas prasībām, bet tajā pašā laikā, ja jums ir pirmās instances lēmums, kas ir kvalitatīvs un balstās uz plašas informācijas, tad jūs varat samazināt gan laiku, kas tiek veltīts apelācijas sūdzībām, gan arī izmaksas. Ja frontloading mērķis ir uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti, tad, protams, ka ir jābūt iespējai nodrošināt elementus, kas ļautu kvalitatīvi lēmums pieņemt. Cita starpā tā ir apmācība un izglītība. Un trešais efektīva piekļuve juridiskai aizsardzībai tiem, kam nav līdzekļu priekš tā, jau no paša procedūras sākuma arī ir ļoti būtisks elements. Un tāpat mēs saprotam, ka mums ir jāiztur paradoks. Mēs gribam samazināt laiku patvērumu procedūrai, bet tas nozīmē, uh, ka visefektīvākā veidā laiks ir jāizmanto pašā procedūras sākumā, sagatavojot, sagatavojoties intervijai ar patvērumu meklētāju. Dalību valstīm ir jāsagatavojas, ir jāievēro, jāīsteno noteikumi, kā sagatavoties, kā sagatavot dokumentāciju, kā konsultēties un par ko konsultēties ar juristu, par to, kas tiks pārnāts intervijā. Un tas skar, protams, um, patvērumu meklēšanas iestādes, bet tas ļaus ietaupīt laiku turpmāk, jo labāk sagatavošanās intervijai, jo vairāk laika paliek citu jautājumu noskaidrošanai, piemēram, vai cilvēks ir īpaši aizsargājams vai, vai vārīgs vai ar īpašām vajadzībām uh, Nīderlandē tik, 2010. gadā tika grozītas patvērumu procedūras, un tas tika arī ierakstīts likumā. Nīderlandes ministrs ir rakstījis vēstuli Nīderlandes parlamentam, novērtējot jaunās sistēmas rezultātus. Daudz ko, protams, vēl var kritizēt, bet viena lieta, uh, ir tāda, ka visi iesaistītie likumi, pieņ, lēmumu pieņēmē juristi, konsultāti un tā tālāk eh, vērtē šo labā, labo sagatavošanās pieeju kā ļoti pozitīvu un tiešām efektīvu. Pārējot pie jautājuma par piekļuvi efektīvai juridiskai aizsardzībai mums jāsāk ar apziņināšanos, ka patvērumu meklēšana Eiropā ir ļoti sarežģīta un kļuvusi tāda ļoti daudz plākšņaina. Un cilvēki bieži nezin, kādi likumi valda uzņemošajā valstī, nezin valodu, ir vajadzīga dažāda veida palīdzība un atbalsts. Un mēs domājam, ka pirmās intervijas laikā ir jāpiedalās kvalificētiem juridiskiem ekspertiem, vai tie būtu juristi vai nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas ir um, apguvuši attiecīgās zināšanas, ļaus nodrošināt lielā, labāku kvalitāti intervijai. Lai identificētu, pirmkārt jau jāidentificē, par ko ir runa prasījumā un uh, kā identificēt vajadzības, bet uh, nemazāka, nemazāk svarīgs ir arī šis uzticēšanās aspekts, vai pastāv uzticēšanās starp to, kas lūdz patvērumu un iestādi, kas viņu uzņem apvienotajā karalistē ir projekts, kas novērtē to, kāda juridiskā palīdzība tiek sniegta agrīnajā periodā, tātad pirms prasības iesniegšanas vai tās pašā pirmajā izskatīšanas fāzē. Un sākotnēji agrāki projekti liecināja par to, ka rezultāti ir labi. Es gribētu īsumā iepazīstināt jūs arī ar galvenajiem šķēršļiem, ar ko saskarās patvērumu meklētāji, meklējot juridisko palīdzību. Ir virkne pētījumu, vienu no tiem mēs paši veicām. Tas bija par juridiskās palīdzības, pētījums par juridiskās palīdzības sniegšanu. Uh, 19 Eiropas Savienības, 19 valstīs, no kurām 17 bija Eiropas Savienības dalība valstis. Un attiecinot to visu uz frontloading jautājumu, mēs redzam, ka darāmā vēl ir daudz, ja ņemot vērā, piemēram, to, ka bezmaksas juridiskā palīdzība ir piedāvāta tikai apelācijas posmā 12 Eiropas Savienības valstīs. 15 pārējās valstīs ir pirmajā instancē zināma juridiskā palīdzība pieejama, bet te ir dažādi praktiski šķēršļi, kas neļauj piedāvāt bezmaksas juridisko palīdzību. Ir sistēmas, kas darbojas labi, ir kas netik labi, un galu galā procedūras ārkārtīgi ievēlkas um, Beļģijā, piemēram, juridisko palīdzību bez maksas sniedz jau no paša sākuma. Piekļuves problēmas Eiropā praktiski saistās ar gadījumiem, kuri vajadzīga īpaša procedūra. Tā ir aizturēšana vai procedūras uz robežas. Nu, te paši šie apstākļi vienkārši ir tādi, ka nav viegli uzreiz uh, sagādāt uh, juristu uz vietas uh, vai pieaicināt juristu. Protams, ka tas ir uzdevums, par ko jādomā. Un pēdējais punkts, ko es gribēju izklāstīt - frontloadings patvēruma paketē. Mēs, protams, esam uh, mazliet vīlušies raugoties uz jaunajiem komisijas priekšlikumiem. Te ir virkne jautājumu, kur ambīcijas nav vairs tik e, augstas attiecībā uz to, kādai vajadzētu būt patvēruma likumdošanai. Te pašā laikā mēs redzam, ka virkne svarīgu instrumentu ir saglabāti, lai ieviestu frontloading pieju, piemēram, par interviju um, ierakstīšanu un saglabāšanu. Un tā pašā laikā, ko mēs redzam virknē noteikumu, kas tagad ir komisijas uzlabotajā priekšlikumā, uh, kaitēs frontloading ieviešanai dalībvalstis vēlas būt elastīgākas, arī, piemēram, ja tās sastopas ar pēkšņi ar ļoti lielu patvēruma pieprasījumu skaitu, un varbūt arī nu, personāla problēmas, jo ne visi cilvēki spēja kvalificēti uh, vadīt intervijas. Un runājot par ideju komisijas priekšlikumā atcelt uz vēlāku, vēlāku laiku procedūru vai neslēgt to, ja mainījusies situācija eh, cilvēka izcelsmes valstī vai tā ir nedroša. Mēs uzskatām, ka tā nav laba ideja no komisijas puses, tā tikai pasliktinās situāciju cilvēkiem ir jāsniedz palīdzība brīdī, kad viņiem tā ir vajadzīga. Un noslēgumā viens īpašs aspekts, kas saistās ar juridisko palīdzību un kas mums nepatīk komisijas priekšlikumā. Tas ir 21. pants, kurā ir noteikts, ka tā saucamā juridiskā un procedūras informācija uh, kas tiek sniegta pieteicējiem un arī apelācijas procesā, tātad to var sniegt valsts iestādes. Mēs uzskatām, ka kā standarts tas ir ļoti apšaubāms. Mēs domājam, ka šeit mēs sastapsimies ar interešu konfliktiem, un es nedomāju, ka tas veicinās patvēra meklētāju uzticēšanos. Paldies! Mm. Oui, on me signale que les interprètes nous quittent, donc nous allons terminer exclusivement euh, en anglais. Mais je... Tā kā tūki mūs atstāja, mēs beigsim angļu valodā un ceru, ka neradīs tas grūtības. Commission européenne, Madame Stéphania Pasquetti, je vous passe donc la parole. Merci, Madame la Présidente. Uh, well, honourable members, ladies and gentlemen, uh, maybe it's difficult to speak at the last, as last of this panel because